Okay, friends, you are warmly welcome. Sveiki, kolēģi! Prieks jūs redzēt šodienas sanāksmē. Pirmais darba kārtības punkts - darba kārtības pieņemšana. Vai varam to pieņemt bez grozījumiem? Jā, labi, paldies! Sanāksmes vadītājas paziņojumi. Otrais punkts - tātad ir pieejamas visas valodas, izņemot horvātu valodu šodienas sanāksmē. Un rītdienai gribētu jūs informēt, ka no rīta viena no mūsu kolēģiem ir uzaicinājusi 20 viesus no savu vēlēšanu apgabalu piedalīties mūsu sanāksmē no pulkstēm 9 līdz 10.30. Trešais punkts, informācijas punkts, būs ārkārtas nodarbinātības komitejas sanāksme 24. maijā un vēlējos iz, informēt, ka darba kārtība būs šāda. Piedalīsies vicepriekšsēdētājs Dombrovskis par struktūrēto dialogu, arī komisāra Taisena mums pievienosies, lai runātu par uh, Eiropas nodarbinātības iestādes priekšlikumu, kā to pieprasīja koordinātori 15. martā notiks viedokļu apmaiņa, un pēc tam būs arī balsojums par struktūrēto dialogu un uh, semināru par Eiropas darba iestādi. Lūdzu, esiet pēc iespējas vairāk šeit. Trešais punkts - sanāksmes protokola apstiprināšana no 27. marta. Un tad varam pievērsties ceturtajam darba kārtības punktam kas ir digitalizācija un automatizācija. Darba tirgus un sociālās drošības sistēma jomā ir izcināmie uzdevumi. Šodienas uh, uzklausīšanas mērķis ir runāt par digitalizācijas ietekmi uz ekonomiku kopumā un uz darba tirgu. Uh, ir diezgan liels neskaidrības līmenis par uh, tās konkrēto ietekmi. Ir bažas, ir cerības, par to. No šī daudz citātā dokumenta zinām, ka līdz pat 47% no darba vietu Amerikā varētu tikt automatizētas nākamajā desmitgadē vai divās, un cita pētījuma lēš, ka um, mazāk nekā desmit no šīm darba vietām tiks zaudētas. Tad ir ļoti atšķirīgi viedokļi un dažādas teorijas. Mēs zinām, ka šie vidējā līmeņa prasmju darbi, piemēram, ražošanā, to skaits samazinās. Bet uh, zemo prasmu un augsta, uh, augstas kvalifikācijas uh, darbi, darbietu skaits palielinās. Bet ir arī tādi fenomeni kā platforma vai gig economy un uh, Tajās darba, devē, darba ņēmējiem nav iespēju saņemt dažādus pabalstus, piemēram, slimības pabalstu vai vecāku atvaļinājumu. Tas viss noteikti atstās ietekmi arī uz dalību valstīm un to sociālās apdrošināšanas sistēmām. Un tieši tādēļ mēs sāksim mūsu uzklausīšanu. Uh, ir uzaicināti paneļa runātāji. No nu, sāksim ar STOA pētījumu, par jauno tehnoloģiju ietekmi uz darba tirgu un sociālo ekonomiku. Un tagad es došu vārdu Bernardam Daksam, kas iepazīstinās mūs ar šo stāvā pētījumu. À, viņš gan nav ieradies. Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kuru ir skārušas uh, problēmas ar lidojumiem šodien. Ja piekritīsiet, tad, tad tagad dosim vārdu trīs ekspertiem. Katram ir aptuveni 10-12 minūtes runāšanai, un cerēsim, ka Daksa kungs, kas ir ceļā, varēs mums pievienoties pēc iespējas ātrāk. Un tagad es došu vārdu Samuēlam Engblomam, politikas direktors un bijušais juridiskais konsultants TCO Zviedrijas profesionālo darba ņēmēju konfederācijā. Lūdzu, vārds jums. And, uh, also... Paldies! Vēlējos pateikties komitejai par šo laipno uzaicinājumu piedalīties, piedalīties sanāksmē un pastāstīt arī par manas organizācijas nostāju. TCO, Zviedrijas profesionāla darba ņēmēja konfederācija, apvieno 1,2 miljonus darba ņēmējs. Mēs esam viena no lielākajiem dalībniekiem Eiropas arotbiedrību konfederācijā, un mēs esam arī viena no ātrāk augošajām konfederācijām. Oh, thank you. Paldies. Jaunās tehnoloģijas ietekmē darba tirgu divos veidos. Pirmkārt, tās veicina struktūrāls pārmaiņas, un otrkārt, tās arī uh, rada jaunus veidus, kā organizēt darbu. Un tālāk savu uh, prezentāciju struktūrēšu saskaņā ar šīm divām tēmām. Ja mēs izvairāmies no tādiem visutopiskākajiem scenārijiem, uh, un dažādas prognozes par to, kā digitalizācija ietekmēs darba tirgu. Nu, galveno secinājumus varam uh, paust šādi. Dažas darba vietas tiks zaudētas, dažas darba vietas tiks iegūtas un vairums darba vietu mainīsies. Un tas arī, zināmā mērā, arī rezumē stoa pētījumu, par ko dzirdēsim vēlāk. Pārmaiņu ātrums būs atšķirīgi dažādās nozarēs, dažādās valstīs, un arī atšķirīgs dažādos uzņēmumos. Ja aplūkojam digitalizāciju, nedrīkstam aizmirst, ka pat ja tehnoloģiskās pārmaiņas ir ļoti mm, spēcīgas, politikas lēmumi būs tie, kas noteiks to iznākumu. Mums ir jādomā, kā ātri pielāgoties tehnoloģiskajām pārmaiņām, lai iegūtu konkurētspējas priekšrocības. Jāplūkojam valsts eh, sektoru, um, visteiktais attiecās arī uz to. Tehnoloģijas var tikt izmantotas, lai eh, izma uh, efektīvāk eh, atbildētu uz sociālās apdrošināšanas prasībām. Vairums ekspertu piekrīt, ka prasmes un uh, nepieciešamība apgūt jaunas prasmes būs ļoti svarīga. Uh, arī pie, eh, izglītības sistēmas pielāgošanās visos līmeņos būs ļoti svarīga. Bet mums ir jādomā par to, kā nodrošināt labāku apmācību darba dzīves laikā, vai nu tiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši darbu struktūrālu pārmaiņu rezultātā, vai tiem cilvēkiem, kam ir nepieciešama apmācība, spētu a, eh, pielāgoties a, eh, pārmaiņu ātrumam savā nozarē. Mūsu veiktajā pētījumā par Zviedrijas darba tirgu mēs redzam, ka 4 no 10 darba ņēmējiem uzskata, ka viņi nesaņem pietiekami daudz apmācību, lai spētu turēties līdz pārmaiņām viņu nozarē. Un galvenokārt to norāda vidējās paudzes cilvēki. Cilvēki ar augstāku izglītības līmeni ir vairāk nobežījušies, un tāpat arī cilvēki ar fiksētiem darba līgumiem jā, ir vairāk nobežījušies. Es vēlos ir uzsvērt, cik svarīgi ir sociālai drošības tīkli un aktīvas darba tirgus politikas. Tās ir tikai veids, kā mazināt negatīvās sekas proti tiem cilvēkiem, kas zaudēs savu darbu, bet tās var tikt izmantots arī kā tehnoloģisko pārmaiņu veicinātājs. Ja esat gatavi pieņemt šīs tehnoloģiskās pārmaiņas un pārmaiņas vispār, cilvēkiem tomēr ir jāsniedz arī uh, kaut kāda drošības sajūta. Strādājot ar pārmaiņām, protams, ļoti svarīga ir darba koplīgu, koplīguma un konsultācijas starp darba ņēmējiem un darba devējiem. Tas ļaus ne tikai palielināt šo pieņemšanas līmeni, bet arī efektīvāk izmantot jaunos digitālos instrumentus. Uh, Tos tāpat var izmantot, lai palielinātu pras, paaugstinātu prasmju līmeni darbiniekiem, kuru darba vietas mainās. Un arī šī nozaru uh, koplīgumi var tikt izmantot, lai radītu divpusējas vai trīspusējas institūcijas, kas sniedz palīdzību cilvēkiem, kas zaudē darbu. Un OECD uh, atsaucās uz Zviedrijas darba uh, drošības padomi un tās secinājumiem. Un šie secinājumi ir izplatīti daudz viet, un tas varētu tikt izmantots kā paraugs tam, kā dažādas struktūras varētu tikt izveidotas dažādos industriālo attiecību kontekstos. Second part, yes. Un te pievērš otrajai daļai. Jaunas tehnoloģijas ļauj organizēt darbu jaunos veidos. Informācija tehnoloģijas veicina darba koordināciju, kas tiek veikts gan šī tradicionālā uzņēmuma fiziskajās un juridiskajās robežās. Tas um, sniedz arī atbalstu pagaidu darba ņēmējiem, kurus var pas, papildināt ar citu, citām darba devēja kategorijām, piemēram, pašnodarbinātajiem. Un iespējams, ka iespējami ir vēl arī tālāki risinājumi. Varētu tikt veidot jauni biznesa modeļi, lai tiktu ņemts vērā visu dažādo darba modeļu vajadzības viss virzās uz tādām īsākām un neformālākām darba attiecībām. Un lieta, kas ir saņēmusi daudz uzmanības, ir tā saucamais platformu darbs. Tas bieži vien tiek saistīts ar tādiem uzņēmumiem kā Uber, Fedora vai Taskarunner vai Amazon vai uh, Mechanical Turk. Ir jāsaprot, ka vairākums uh, darbu pēc pieprasījuma uh, tas, tam nav daudz saistības ar Uber vai Fedora. Vairākums šo darba, deve, darba darbinieku ir sievietes, kas strādā tradicionālos uzņēmumos, piemēram, mazumtirdzniecībā, restorānos un aprūpas jomā. Šajās nozarēs darba ņēmēji var tikt izsaukti pēc pieprasījuma, vai arī viņu ieplānotais darbs var tikt īsi pirms paredzētā termiņa atcelts, ja nav pieprasījuma. Ir arī daudz daļēja laika darba vietu šajā jomā un arī dažādu veidu darba līgumu tipi. Un arī šo darba ņēmēju nozaru ļoti ietekmē jaunās tehnoloģijas. Restorāniem, mazumtirdzniecības uzņēmumiem ir iespēja izanalizēt tā uh, patērētāju vajadzības, iznalizēt, kāds būs pieprasījums pēc darbiniekiem. Gluži vienkārši, piemēram, īziņas var tikt izmantotas, lai pieaicinātu darbiniekus vai arī atceltu līgumus. Mums iedomā par tādiem uzņēmumiem, kā Kronas Info, Iridian Genesis un daudziem citiem. Domāju, ka vairums no jums par tiem gan nekad nav dzirdējis. Un es nekādā veidā negribētu aprakstīt šos uzņēmumus kā tādus ļaundarus, bet uh, tas ir tīri informatīviem nolūkiem, lai uh, ilustrētu to, ka šis uh, pēc pieprasījuma mm, nodrošinātais darbs bieži vien izskatās citādāk, nekā esam iedomājušies. Un visbeidzot, es uh, nonāku pie politikas uh, atbildēm uz šīm jaunajām pārmaiņām. Ir jānodrošina uh, pastāvošo regulu piemērošanu jaunajām darba formām. Pirmkārt, ir jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem uh, uzņēmumiem. Tas, ja aplo, ap, no, no, nu, norādat, ka esat platforma vai tehnoloģiju uzņēmums, tas nenozīmē, ka jūs esat atbrīvoti no to pašu noteikumu ievērošanas kā jūsu konkurenti. Iespējams, ka regulējums būs jāpielāgo, lai tiktu aptvērts arī jaunās tehnoloģijas. Ir ļoti svarīgi gan, lai mēs nekavētu inovācijas. Otrakārt, vajadzētu izmantot uh, pastāvošo darba tiesību kategoriju elastīgums. Pirms vēl domājam par jaunām kategorijām, mums ir efektīvi jāizmanto jau pieejamās. Darba ņēmēja jēdziens pēdējā gadsimta laikā ir pierādījis savu spēju pielāgoties pārmaiņām darba tirgū. Mēs nevaram to iekļaut tādās ļoti statiskās definīcijās, jo īpaši Eiropas tirgū. Un vēl mums vajadzētu izmainīties no trešo kategoriju ieviešanas tajās dalībvalstīs, kur tādas vēl nepastāv. Tā vietā vajadzētu paplašināt darba tiesību aptvērumu gadījumos, kur tas nepieciešams, attiekties uz tām pašnodarbinātajām personām, jā, um, kuras, uh, kuras vēl nav regulētas. Piemēram, ja aplūkojamies uz darba re, drošības regulu, to vajadzētu tās attiecināt arī uz pašnodarbinātajām personām, kuru darbu cieši koordinē uzņēmumi, bet ja šīs personas tie pašā laikā nav pilntiesīgi uzņēmu darbinieki. Ir jābūt aktīvām darba tirgus politikām, ir jāpielāgo izglītība arī darba ņēmēju vajadzībām. Parasti tradicionāli tas ir balstījies uz pieņēmumu, ka cilvēkam tāda tradicionāla darba vietā ar fiksētu līgumu, ar stabiliem ienākumiem, bet tā situācija ir pavisam citādāka darbiniekiem pēc pieprasījuma, pašnodarbinātājiem vai tiem, kas kombinē dažādas nodarbinātības formas. Um, sistēmas ir jāpielāgo. Un sociālās drošības jomā tas nozīmē, piemēram, kvalifikācijas prasību mainīšana, uh, arī to, ka tiktu mainīti noteikumi, kas nodrošinātu atbilstību, arī mainīt veidu, kā pabalsti, slimības pabalsti un vecāku atvaļinājums tiek aprēķināts un piešķirts, lai atbildētu arī vajadzībām personām ar īsta termiņa līgumiem, pašnodarbinātām personām un tiem, kas kombinē gan pastāvīgu darba vietu, gan ar pašnodarbinātā darbību. Un visbeidzot, tad runājot par arotbiedrībām Mums, kā vienmēr, ir jāorganizējas, tādēļ mums ir jāsaglabā sava aktualitāte. Darbinieks pēc pieprasījumā ar trīs uh, darba vietām, viņiem ir jāpiedāvā iespēja piedalīties uh, arī arotbiedrībā ar pievilcīgiem noteikumiem. Uh, mums ir jādomā, kā iekļaut uh, darbiniekus pēc pieprasījuma savā sistēmā. Uh, Mēs varam sniegt uh, konsultācijas par to, kā vislabāk darboties šāda veida uh, darba tirgu. Mēs varam uh, sniegt informāciju par to, kā nonākt pie stabilākas darba vietas. Un šī ir veidi, kā mēs varam stiprināt cilvēku pozīcijas šajā tā saucamajā giga ekonomikā ir jāatbalsta cilvēku iespējas apmācībā, palielināt savu kvalifikāciju. Arī arotbiedrības te var spēlēt savu lomu, piedrošināt tā, dažādus kursus par zemāku vai samaksu vai par zemāku maksu vai vispār par brīvu bet lai mēs varētu efektīvi sniegt ieguldījumu jauno tehnoloģiju izmantošanai darba tirgū, ir svarīgi, lai mums būtu paredzēts iespējas arī organizēt darba ņēmējs, lai nebūtu nekādi praktiski vai juridiski šķēršļi šāda veida organizēšanās veikšanai. Ar to mans runāšanas laiks ir beidzies. Paldies par jūsu uzmanību un nu, priecāšos atbildēt uz jautājumiem. Jums tādi būs vēlāk. Paldies. Un liels paldies! Nu, šķiet, tad uzreiz dosim tālāk vārdu nākamajam runātājam un jautājumus uzklausīsim pēc tam. Došu vārdu Daksa kungam. Vai esat gatavs uzstāties? Jā. Nu, mēs nesagaidījām jūs, tāpēc do, devu vārdu vispirms Englundu kungam, jūs nebijāt paspējis ierasties, bet, nu, kad esat šeit, jums ir iespēja iepazīstināt mūs ar sto pētījumu jo tas taču ir mūsu diskusija atspērienu punkts. Lūdzu, jums desmit minūtes. Liels paldies un paldies, ka uzaicinājāt man šodien. Paldies komitejai. Tādējādi varbūt jūs priekšā un prezentēt šī pētījuma rezultātus. Es atvainojos, man aizkavējās lidmašīna. Bet pateicoties kolēģiem, jums nebija lieki um, jāgaida. Jūs jau dzirdētu uzstāšanos. Es pārstāvu Austrijas Tehnoloģiju institūtu, un mēs veicām pētījumu STO departamentam, parlamentam par jaunajām tehnoloģijām un to ietekmi, iespējamo ietekmu uz darba tirgu Eiropas Savienībā. Mēs visi zi zinām, ka dzīvojam tādos revolucionāros laikos. un revolūcija notiek tieši tehnoloģiju jomā. Tur ir ārkārtīgi daudz jaunu tehnoloģiju, kas sāk ar vienu parādīties, tam ir milzīgs potenciāls mainīt darba organizāciju. Tās maina, maina arī profesionālo jomu, nodarbinātības līmeni, tautsēmniecību kā tādu. Nu, ļaujiet man tās uzskaitīt. Lūk, šī digitālā rūpnīca, jeb digitālā ra ražošana, tad ir šī aditīvā ražošana, trīs dimensiju drukāšana, kas ir pilnīgi kaut kas jauns, kā veidot, ražot lietas, priekšmetus. Tas būtiski ietekmēs uz to, kas būs nepieciešams tālāk ražošanas procesos un ikdienas dzīvē. Tad ir arī milzīga joma ar algoritmisko lēmumu pieņemšanu, ja mākslīgo inteliģenci, tad, tad mm, šie lielie dati un lietojuma programmas, kas palīdz mums pieņemt lēmumus, pamatoties uz šiem jaunajām tehnoloģijām, tāpat arī roboti bez vadības, automašīnas bez, tātad, bez cilvēku vadības. Nu, protams, ir novatorisms arī institucionālo reformu jomā, piemēram, bitcoin un um, bloka ķēžu tehnoloģiju jomā. Tātad tā nav tikai viena vai otra tehnoloģija, kas parādās, tas ir vesels tehnoloģiju lērums. Un visi vaicā, kā tad tas ietekmēs, kā šīs tehnoloģijas ietekmēs nodarbinātību. Domāju, ka var jums godīgi dot tikai vienu atbildi, nu dien nezinu. pašreizējo diskusiju mēs varētu faktiski tātad, koncentrēties uz diviem, diviem scenārijiem, diviem diskursiem. Nu, Pirmkārt, mēs zinām, ka šīm tehnoloģijām būs milzīga ietekme, bet nezinām īsti, kādā virzienā šī ietekme būs. Vai tā novedīs pie tādām laimīgām beigām, jeb kaut kas noies greizi un pilnībā greizi. Un jāsaka, šobrīd nav iespējams uh, pateikt, kurš no šiem scenārijiem ir tas reālākais un kurš piepildīsies. Bet nu ļaujiet man tad tagad pievērties šiem abiem scenārijiem un balstīšos uz pieejamo literatūru šai jomā. Nu, pirmām kārtām viena lieta abām šiem diskursiem, jeb scenārijiem ir kopīga, respektīvi, uh, ka mašīnas, jeb šī robotu tehnoloģija pārņem tādu ikdienas ierasto darbu, tādu rutīnas darbu, roku darbu. Visas šīs lietas, kas saistītas arī, piemēram, arī ar tādām biroju ikdienas darbībām. Un ir diezgan liela iespēja ka visas šīs lietas tiks automatizētas, to pārņems eh, mākslīgā intele, mākslīgais intelekts, roboti un tā tālāk. Un domāju, ka tas, ko mēs varētu, uz ko mēs varētu cerēt, ko mēs varētu gaidīt, ka tiks tāpat laikā radītas jaunas darba vietas, jaunas iespējas cilvēkiem pelnīt iztiku, eh, veicot augsti produktīvas nerutīnas darbības, kur ir vajadzīga personīgā mm, ietekme, kur attieksme, jo mašīnas, protams, tīri šo personisko saziņu nespēst imitēt, tā paliks cilvēkiem. Nu, atcerēsimies kaut vai bankas, bankas ieviesa gan ATM-im šīs automātiskās naudas izmaksas vietas, un tās nomainīja arī darbiniekus un viņi savukārt vairs neveic šīs automaz, automatizētās rīcības, kā, piemēram, nezinu, monētu skaitīšanu un tam līdzīgi. visas šīs, un pārgāja pie tādām nerutīnas lietām, kā, piemēram, konsultēt klientus un tam līdzīgi. Domāju, ka tas ir tas laimīgo beigu scenārijs. Un zināmā mērā to jau šur tur praksē novērojam. Redzam, ka ir augstāka produktivitāte, pieaug ieņēmumu līmenis un uh, redzam, ka parādās arī tāda jauna tautsēmniecība, kas veicina novatorismu, izaugsmu un nodarbinātību, mainās vienkārši uz jauniem uzdevumiem, jo varbūt pat jaunām profesijām. Profesijas tātad nemainīsies, bet tās eh, ne, nepazudīs, bet mainīsies. Nu, ir kaut kāds tāds atsevišķs profesijas, kas varbūt arī pazudīs, bet pārsvarā tās vienkārši mainīsies, pielāgosies jauniem apstākļiem. Nu, bet tad otrs scenārijs, kas notiks, ja kaut kas noies greizi un pamatīgi greizi, kā jau teicu, mašīnas var aizstāt cilvēkus ļoti plašām mērogām. Gan administratīvās jomās, gan tādās roku darba, melnā darba jomās, bet vienmēr, protams, ir cerība, ka būs atkal kaut kādas jaunas profesijas un jaunas darba vietas, ko šie cilvēki, ko aizstāja mašīnas, varētu ieņemt. Ir tādi, kas domā, ka tā tas tomēr nebūs. Vienkārši tāpēc, ka mašīnas kļūst labākas par cilvēkiem visās jomās. Un paliks cilvēkiem tikai ļoti dažas jaunas profesijas vai amati, ko tie varēs ieņemt. Un tas tādā gadījumā tiešām būtu tas patis, pavisam katastrofālais scenārijs, jo tas nozīmē, ka bezdarbs pieaugs daudzi sāks nodarboties ar tādiem amatiem, jeb profesijām, ko nav iespējams automatizēt. Un e, visi pievērsīsies tieši šīm profesijām, kā rezultātā samazināsies algu līmenis, pieaugs nevienlīdzība un e, sociālā mm, atšķirība ienākumos un tam līdzīgi. Un, protams, ka tas uzliks zināmu spiedienu arī sociālā nodrošinājuma sistēmai. jo nebūs augsta, no, augsta nodarbinātības līmeņa. Tātad. Lūk, tādi ir šie divi scenāriji. Nu, viens šķiet ir pieņemams, un otrs, protams, nav pieņemams mums, bet ko tad varam gaidīt realtātē? Tas bija jautājums, ko pētījumā arī uzdevām, ko varam mācīties no pagātnes pieredzes tehnoloģisko pārmaiņu jomā, gaidot un gatavoties jaunajai situācijai, jeb situācijai, kurā esam šobrīd šī spriedze starp jaunām tehnoloģijām, kas, piemēram, varētu iznīcināt darba vietas, bet vienlaikus rada citas darba vietas, nu nav nekas jauns. Šāda veida spriedze ir pastāvējusi vienmēr, nezinu, kopš industriālās revolūcijas laikiem. Vienmēr ir bijis tāda sacensības starp to, ka kaut kādas darba vietas tiek um, iznīcinātas un savukārt šīs tehnoloģijas rada arī jaunas darba vietas, bet pagātnē šī sacensība gandrīz vienmēr norisinājās par labu jauna darba vietu radīšanai. Un domāju, ka tieši šī iemesla pēc arī šobrīd varam saglabāt optimismu. Un tāpēc šis ehm, labo beigu, ja veiksmīgā noslēguma scenārijs ir realistiskāks nekā šis otrs variants. Bet, nu, protams, ka ir jāņem vērā arī citi faktori un atsevišķi literatūras sarakstītāji uzskata, ka šoreiz situācija ir atšķirīga no pagātnes situācijas. Nu, piemēram, tāpēc, ka internets šobrīd ir izplatījies ļoti plaši, un tas ir krietni plašāk izplatīts nekā, piemēram, elektrība e, un tam līdzīgi. Elektrība iepriekšējos, e, nu, iepriekšējā ārā, tā teikt, bija tā, kas nesa līdz to plašāko ietekmi, bet internets ir krietni plašāk izvērs savu darbību. Informācijas un komunikācija tehnoloģija jomai joprojām ir eksponenciāla izaugsme, tātad tā ārkārtīgi prasa šo tehnoloģiju kapacitāti, spējas pieaug ārkārtīgi strauji. Un šīs tehnoloģijas visdrīzāk būs spējīgas pēc pāris gadiem vai četriem gadiem veikt tādas lietas, kas mums šobrīd pat nenāk prātā. Nu, protams, daudzas lietas, kas ir digitālas, var tikt kopētas, mm, reproducētas eh, par ļoti zemām eh, izmaksām. Nu, tā ir šī digitālās ekonomikas realitāte. Un tā, saistī, un tā ir atšķirīga no visām tehnoloģiskām revolūcijām, ko esam piedzīvojuši iepriekš. Nu, lūk, tad nu ļaujiet īsāk, īsumā pievērsties politikai. Es jūtu, ka nonāk jau līdz savas uzstāšanās noslēgumam. Nu, manuprāt, acīm redzams ir tas, kas jādara. Mums, protams, ir vairāk jāinvestē izglītībā. Ja šie rutīnas tipa darbi un to starp arī biroja rutīnas eh, darbs vai pienākumi apjomā samazināsies nākotnē, un nu, tādā gadījumā ir jāmaina izglītības sistēmas fokus eh, uz tādām lietām, ko, piemēram, mašīnas nespēja tik labi veikt, kas viss saistīts ar kaut kādu interpersonālu, ar personīgu saskarsmi. Otrām kārtām pētniecību un izstrādi, protams, ir joms, kur vajadzīgas investīcijas, tāpat nepieciešams investīcijas infrastruktūrā. Un manuprāt, ārkārtīgi nozīmīgi, un tas bieži vien gan tiek, diemžēl, ignorēts, nepieciešams veicināt uzņēmēju darbību Eiropā. Kad raugāmies uz tehnoloģiem, esam šīm jaunajām tehnoloģijām pavisam nesen lasīju jaunu pārskatu par mākslīgo intelektu, konstatējam, ka Eiropa gan ļoti veiksmīgi spēja darboties zinātniskajā šīs jomas pusē, bet pietrūkst šī pārēja uz uzņēmē darbību, un to varētu būtiski uzlabot. Tātad uzlabot šo tehnoloģiju praktisko ieviešanu, izmantošanu tirgu. Šobrīd jāsaka, te do, šai jomā dominē lielās Ķīnas vai ASV firmas, un tikai pavisam nelieli, lieli Eiropas uzņēmumi darbojas digitālajā jomā. Nu, tas varbūt tad no manas puses šajā reizē arī viss. Thank you. Liels paldies, saka priekšādātā. Paldies Daksa kungam jums par šo pārskatu. Tālāk došu vārdu profesoram, eh, doktoram Valērijo De Stefano. Viņš ir no Lēbenes universitātes un strādā pie darba tiesībām. Lūdzu, jums vārds. Ir arī jums desmit minūtes. Paldies priekšsādātāji, paldies komitejai par šo ļoti laipno uzaicinājumu uzstāties uzklausījām nu pat prezentācijas par kvantitatīvajiem tehnoloģiju ietekmes jautājumiem darba tirgu, bet kā darba tiesību speciālists es vēlos ne tik daudz runāt par šiem kvantitatīvajiem aspektiem, gan drīzāk runāt par kvalitatīvajiem aspektiem. Domājam, ka tas ir jautājums, kas nereti parasti debatēs tiek ignorēts atstāts novārtā. Pirms tam pievēršos, vēlos pirmam kārtām pateikt, kas tad ir tās galvenās vēstis, ko gribu jums paušt šodien. Pirmām kārtām mums ir vajadzīga pārskatāmība tehnoloģiju izmantošanā un tajā, kā tiek šīs tehnoloģijas, tādas kā mākslīgais intelekts, izmantots, lai uzraudzītu un disciplinētu darba spēku. Ir vajadzīgs labs sociālais dialogs arī par algoritmisko vadību attiecībā uz darba spēku. Otra lieta, ko arī dzirdējām Englomo kunga teiktajā, ir tas, ka nepieciešams iet tālāk par šiem parastajiem marķējumiem. Darb, bezdarbs, eh, nodarbinātība. Mēs nevaram vairs tik vienkārši pamatiesības atstāt eh, tādā jomā, ka tas attiec tikai uz koplīgumiem vai pulcēšanās brīvību, nē, vai nediskriminēšanu un līdz ar to tradicionālajām profesijām. Un vēl viena lieta, un tam arī jau pieskārās iepriekšējais runātājs savā prezentācijā, nepieciešams raudzīties uz nodarbinātību kā uz tādu elastīgu koncepciju, ko atsevišķos gadījumos uh, nepieciešams pārveidot pašos pamatos, tā lai neizslēgtu riskam visvairāk pakļautākās grupas no darba tirgiem un no darba tirgus definīcijas, līdz ar to arī no sociālās aizsardzības. Kad runājam par digitalizāciju, nereti domājam par platformu ekonomiku. Platforma ekonomika ietver tādas darba vietas, kur darba iespējams veikt tiešsaistē. saistē un notiek, piemēram, sadarbība ar plašām tehnoloģijām, tas te runā par tādām firmām kā Uber un tam līdzīgi. Tas ir ļoti populāri, to minēja arī Engblom kungs. Nereti mēs ignorējam faktu, ka pastāv mm, krietni vairāk darba ņēmēji, kas darbojas platformās no savām mājām, ir arī tā aprūpas darba veicēji, un tiešais analīzēs nereti tiek pilnībā ignorēti. Es domāju, daudz vairāk uzmanības būtu jāpievērš šiem novērtā atstātiem sektoriem, piemirstiem sektoriem. Kad runājam par platformu darbu, uh, tad mēs pieņemam, ka šie cilvēki pārsvarā ir pašnodarbinātie pēc klasifikācijas. Līdz ar to viņi nereti nevar piekļūt dažādām darba aizsardzības normām, piemēram, minimālās algas jomā, koplīguma tiesībām, tāpat arī sociālam nodrošinājumam. Atsevišķos gadījumos sastopamies ar reālu pašnodarbinātību, bet nereti tie ir e, šie platformu strādnieki, jeb e, darba ņēmēji, kas ir tādi tikai pēc formas. Respektīvi pašnodarbinātības koncepcija kā tāda šādos darba vietos ir vienkārši nomināla pēc nosaukuma Viņiem nav nekādas teikšanas par to, cik viņi pieprasa par saviem pakalpojumiem, atlīdzību un tam līdzīgi. Tehnoloģijas tiek izmantotas kā mm, darbu uzraudzīšanai, kā cik daudz darba veikts pie konkrēta uzdevuma un tam līdzīgi. Un mēs kā klienti nereti tiekam aicināti arī izvērtēt savu pieredzi darbā ar šiem darba ņēmējiem. Uh, Un tad, attiecīgi, platforma izvērtē kaut kādus algoritma veidā lēmumus un uh, disciplinē tādā veidā darba ņēmējus, uh, piemēram, informējot, ka darbs tika neveik, netika veikts apmierinošana tam līdzīgi. Un uh, tas var novest pat līdz tam, ka šis cilvēks no platformas tiek izslēgts, no sevišu darba pienākumu pildīšanas tiek at, nostumts malā. Daudzos gadījumos līdz ar to šīs darba formas atšķiras no parastajiem pašnodarbinātā formas aspektiem. Redzam daudzos gadījumos, ka darba ņēmē gan Eiropā, gan pasaulē līdz ar to ne, nu, apstrīd šo pašnodarbinātā statusu tiesā. Viņi iet pie tiesnešiem un saka, ka viņi nav pašnodarbinātā. Reizēm viņiem arī pat izdodas e, izkarot savu, bet reizēm arī ne, nesenajos nolēmumos Itālijā un Francijā, piemēram, uh, šāda veida prasības, viņi lūdza pārkvalificēt viņus kā e, cita veida darba ņēmējs, kam pienākas darba aizsardzība, tika noraidīti. Daudzos gadījumos tas pamatojas uz faktu, ka darba ņēmējiem tikai pēc nosaukuma ir zināma elastība darba laikā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka teorētiski viņiem ir iespēja izvēlēties, kad un vai viņi vēlas strādāt nedēļas laikā vai, dien, vai kurā dienas laikā. Uh, bet pirmām kārtām varu teikt, ka šī elastība ir nozīmīga, bet to nevar izmantot kā elementu, lai izslēgtu no darba aizsardzības normām, ja visi citi darba izpildes elementi, piemēram, norāda uz to, ka pastāv subordinācija. Un, ja cilvēkam pašam nav teikšanas par to, cik viņš pieprasa par pakalpojumu veikšanu, viņam nav iespējas arī, piemēram, lemt par to, kā viņš šo pakalpojumu veic, cik daudz laika pavada tās veikšanā, tad tas mm, ar to nepietiek. Bet Līdz ar to šie darba ņēmējiem nevarētu, nedrīkstētu tikt izslēgt no darba aizsardzības normu uh, saņemšanas. Nu, piemēram, pamattiesības darba vietā un tam līdzīgi arī šeit koplīguma tiesībām vajadzētu būt spēkā. Tas attiec arī uz visu citu aizsardzības normām, ko paredz darba tiesības. Otrām kārtām. Nezinām, vai elastība ka, uz ko tiek uzstāts, patiešām ir arī reāli. Nereti mēs nemaz nepārzinām tos algoritmus, kas, tie, ka, kas tiek izmantoti, lai izvērtētu šo elastību. Nu, piemēram, ja kāds konkrētā darba laikā nav pieejams, lai veiktu piekalpojums, mm, tam par platformu var noteikt zināmu sodu, nu, piemēram, labākus darbus, labākus eh, peļņu nesošākus pienākumus var piešķirt tiem, kas konkrētos laikos ir pieejami. Mēs nezinām to, vai tas tā ir, bet nereti šie kritēriji, ko platformas izmanto, ir eh, šādu novērtējumu veikšanai un darba izpildes izvērtēšanai, kā arī tālāka darba sadalē, netiek publiskoti. Un tas ir aspekts, kas norāda uz pārskatāmības trūkumu algoritmu pārvaldībā un šai reitingu sistēmā. Un tas, ja, ka šajā gadījumā iet pāri tradicionālajām platformu ekonomikas izpausmēm. Pat tradicionālajās darba vietās šobrīd tehnoloģija ar algoritmu un mākslīgais intelekts tiek izmantots, lai noteiktu, eh, kurus darba ņēmējus atlaist, kurus paaugstināt, da, eh, ka, mm, amatā kā tiek, eh, un, un lai izvērtētu viņu darba produktivitāti. Nereti tas norisinās bez jebkādiem pārskatāmiem kritērijiem, respektīvi šie kritēriji ir iestrādāti algoritmos un nav zināmi. Tāpēc es uzstātu, ka ir vajadzīga pārskatāmība šai jomā, un vislabākais veids, kā to nodrošināt, ir nodrošināt sociālo direkt, dialogu un koplīguma tiesības Arī tajos gadījumos, ka tehnoloģijas tiek izmantotas, lai pārvaldītu darba spēku. Koplīguma apspriešana joprojām ir visusticamākais un elastīgākais instruments, ko, kas iespējams. Protams, tiesību apsmanīt ir daudz grūtāk, un koplīguma apspriešana var novest pie krietni labākiem rezultātiem. Lai pārliecinātos, ka koplīguma tiesības um, tiek saņemtas. Mums ir jāpārliecinās, ka ejam tālāk par tradicionālo koplīgumu tiesību piemērošanas jomu. Tos nedrīkstam attiec, tās nedrīkstam attiecināt tikai uz darba ņēmējiem, bet gan tās jānodrošina arī pašno, pašnodarbinātajiem. Daudzos gadījumos pastāv arī zinām juridiski slē, šķēršļi. Nu, piemēram, pašnodarbinātie cilvēki nevar pies, iesaistīties koplīgumu slēgšanā, tāpēc, ka to varētu tiks uzskatīt par uh, pra, kopējas prakses grupļošanu, ko aizliedz konkurences normas, un šāda veida šķēršļus um, līdzdalībai koplīguma sarunās ir jāpārskata, ņemot vērā tehnoloģiju radītos izaicinājumus. Un es beidzot redzu, ka mans uzstāšanās laiks arī beidzas. Domāju, ka mums nepieciešams arī apspriest kritērijus, kas tiek izmantot, lai noteiktu, kas ir nodarbinātības attiecības. Nu, piemēram, šis ilgums, kurā cilvēks ir pieejams darba pieņākumu veikšanai un, un elastības uh, elementi laikā. Jāpāriet uz tādu sistēmu, kur, piemēram, lūgdarba ņēmējiem ir pieejams plašs darbaņē, darba devējiem pieejams plašs darba ņēmēju loks kaut kāda veida laika posmā ar tehnoloģiju palīdzību un tad tālāk tas, ka cilvēks var izvēlēties strādāt un vai viņam ir stabils darba ritms, tam nevajadzētu būt vairs tik noteicošanai, noteicošam šajā, šajā attiecību definēšanā. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pārliecinātos, ka tehnoloģija attīstība nāktu par labu sabiedrībai kopumā. Paldies, priekšādātāji! Thank you. Paldies! Un tagad es dodu vārdu Gerlindam Vishiršanam, kas ir Startautiskās juristu asociācijas globālā nodarbinātības institūta priekšstādātāja vietnieks. Lūdzu, Gerlindai vārds. Jā, paldies. Es vēlētos pateikties par šo uzaicinājumu uzstāties šās pēcpusdienas konferencē. Un um, es uh, Globālajā nodarbinātības institūtā veids pētījumu par robotizāciju un mākslīgo intelektu inteli inteliģenci, bet eh, savā ikdienas darbā es strādāju kā jurista, tāpēc eh, galvenokārt strādāju ar tiesiskiem jautājumiem. Eh, šis te izpētes temats bija tāds, ka balto apaklīšu nozīme, balto apaklīšu darbinieku uh, darba izmaiņas ir interesanti pētīt, un tas ietekmē dažādas eh, nozars un ietekmē arī ražošanas nozars. Apmēram 82-90% Eiropā strādā pakalpojumu nozarēm. Tas bija pirmais, kāpēc izvēlējāmies šo pētījumu tēmu. Otrais parādās jaunas darba formas, parādās jauni uzņēmuma modeļi, kas eh, piedāvā arī jaunas nodarbinātības formas. Un trešais pētījumā parādījās, ka iespējams pastāv masu bezdarba risks un um, 2015. gadā jau viens zinātniskās pētniecības institūts veica, uh, veica izpēti, kurā runa gāja par apmēram 60% darba uh, māj, strādājošo mājiņu. Un arī šā gada martā viens no pētījumiem tā secinājumi iet tajā pašā virzienā, proti apmēram 15% no darba vietām aizstās robotizācija un apmēram 20% no darba vietām būtiski maiz mainīsies, visticamākais, ka pat tuvāko desmit gadu laikā. Tie ir skaitļi, ar kuriem operēsim, un patiesībā Iepriekšējie runātāji piesauta citus daudz dramatiskākus skaitļus, un tomēr, ja jau divi pētījumi, ļoti apjomīgi pētījumi ir nonākuši pie līdzīgiem secinājumiem, tad pie tā arī mēs, vismaz es savā runā pieturēšos. Un trešais secinājums eh, bija tāds, ka dalību valstīs spēkā esošie eh, darba tirgus likumi neatbilst patiesajai situācijai, un šī plaisa vēl tikai palielinās. Biznesa aktivitātes un uzņēmēja darbība, kā arī tehnoloģijas ļoti strauji attīstās, un um, likumdošana netiek šim tempam līdzi. Iespējams, ka tāda ir. Mm, Tāda ir politikas mīnus pus, tāda ir politikas mīnus un tomēr. Mēs esam raudzījušies arī uz starptautiskiem iemesliem un kas varētu ietekmēt eh, globāli darba tirgu. Šobrīd izskatās, ka darba tirgu nākotnē ietekmēs divi būtiskākie momenti. Pirmais ir tehnoloģijas, tajā skaitā arī vidē draudzīga tehnoloģija izveidošanās. Uh, Un es kā juristi vēlētos pateikt, ka tad eh, likumdošanai ir jāatbilst biznesa modelim un otrs izglītība. Un interesanti ir pieminēt, ka silikona ielēja šeit, kas ir zaļa, ir eh, tā kā vadošajās pozīcijās, arī Eiropa Ziemeļvalsts ir vadošajās pozi pozīcijās, bet diemžēl Latīņa Amerika un Āfrika tie ir divi kontinenti, kuri šobrīd lielā mērā ir atpalikuši šajās divās tendencēs. Raugoties uz Eiropu un uz digitalizācijas ietekmi mūsu kontinentā, tad e, ir interesanti redzēt tendenci, ka zema darba spēka izmaksu valsts nākotnē vairs konkurēt nespēs. Piemēram, audumu un drēbju ražošana Bangladeša, Indija un Vietnama visticamākais, ka eh, darba tirgus eh, tendences mainīsies un patiesībā tā saucamās viedās rūpnīcas pārcelsies tuvāk patērētājiem, visticamākais atpakaļ uz uh, Eiropas, Austrum Eiropas valstīm, bet iespējams, ka tas ietekmēs arī Austrum Eiropas valstis, jo tajās arī darba spēka izmaksas ir zemas. 2017. gadā McKenzie pētījums eh, skaidri pierādīja, ka strādājošo aktivitātes procentuāli ir augstākas nekā attīstības valstīs. Piemēram, Ķīna un Indija. Turpmākajos desmit gados eh, šajās valstīs eh, daudz darba vietas mainīs savu struktūru, tāpēc kā pieauga vidusšķira un pieaugs eh, vidusšķiras pieprasīto pakalpojumu klāsts. Japāna, Eiropas Savienība, ASV, kurā darba spēks pietiekami strauji noveco un noveco sabiedrība, tad eh, šīm pasaules daļām visticamākais tuvākajā laikā arī nāksies saskarties ar darba vietu aizplūšanu. Mēs eh, novērosim darbu polarizāciju. Būs um, tā saucamās intelektuālās darba vietas, kur īpatsvars pieaugs un e, nespecificētās darba vietas un neautomatizētās darba vietas samazināsies. Par pakalpojumu sfēru runājot, ir tāda, kur apgalvo, ka aprūpes sfērā strādājošo skaits pieaugs, bet tas ir arī kulturāli saistīts. Piemēram, Japānā jau šobrīd veco ļaužu pansionātos strādā roboti. Līdz ar to mēs nezinām, cik lielā mērā tas ietekmēs citus kontinentus, bet, kā jau teicu, tas ir saistīts arī ar vēsturisko kultūru. Bet par pakalpojumiem runājot, tie E, cilvēki, kuru darbs ir pietiekami repetitīvs. Šo darbu algoritmi un roboti varēs veikt e, pietiekami tuvā nākotnē. Tāpēc šī te vidējā pārvaldības līmeņa menedžeru grupa iespējams, ka šīs darba vietas izzudīs. Un mums šiem cilvēkiem noteikti pavisam drīz būs jādod atbildi, kas tad notiks ar viņu darbiem. Tagad iedomāsimies, kāds tad ir nākotnes darbinieka perfektais iemaņu un izglītības kopums. Šeit mēs redzam dažādus algoritmus, tātad balstoties, kāda ir kāds ir izglītības piedāvājums. Iespējams, ka mūsu tradicionālā izglītība pavisam drīz būs vēsture būs nepieciešami tādi darbinieki, kuri ļoti kritiski, loģiski un ātri var risināt problēmas, kuri spēj strādāt komandā, kuriem ir tehniskas zināšanas, ļoti augsta digitālā litera, literatāte un kuri var strādāt pietiekami stresainos apstākļos. Pats par sevi saprotams, ka šādas darba vietas izvirza prasības arī izglītības sistēmai. Bet eh, ne tikai skolas līmenī, bet arī tālāk, kā darbinieks pats sevi attīsta. Tuvākajā laikā visticamākais izjudīs tādas darba vietas, kurās nav darba vietā daudz jāmācās. paraugoties uz uzņēmumu struktūru. Un tā ir sfēra, ko pārzina vislabāk. Parādās jauni termini, kā piemēram kopā strādājošie, bet um, būs virtuālas darba grupas, būs um, atklāto inovāciju fórumi, būs um, iespējams strādāt jebkurā laikā no jebkura pasaules nostūra. Būs projekta komandas tā vietā, lai cilvēki strādātu kopā gadiem. Un šobrīd likumi ir veidoti balstoties uz vecākiem modeļiem, bet ir ļoti svarīgi, lai likumdošana ietu vienotā solī ar, ja, ar darba tirgus attīstību. Par centralizētu lēmumu pieņemšanu runājot šīs projekta komandas, tad ir grūti saprast, kādam likumam šīs projekta komandas pakļaujas. Ko tad tas mums stāsta par uzņēmumu likumiem? Iepriekšējā runātā jau pieminēja, cik svarīgi ir sagatavot uh, labus likumus un strādājot pie likumiem paredzēt, kā var notikt attīstība nākotnē. Īpaši tas attiecas uz pakalpojumu sfēru. Un, protams, liela daļa no patreizējiem likumiem ir pieņemta 20. gadsimta pusē. Mums ir jāraugās uz darba laiku, 11 eh, stundu atpūtas periods. Mums eh, noteikti vajadzētu izvairīties arī no dažādiem izņēmumiem un tā tālāk. Darba likuma. Es domāju, ka Es jau saprotu, ka Eiropas Savienība nevar tā kā uzspiest dalību valstīm kaut ko, un tomēr vajadzētu uh, dalību valstīm tomēr kaut ko ieteikt. Piemēram, šobrīd digitalizācija norit tik lielā mērā, ka to neņemt vērā vairs nevar. Vecāka gada gājuma strādājošo apmācība īpaši bez īpašām un specifiskām zināšanām ir nepieciešama, un līdz universitātes pētījumām tas jau parādījās. Uh, pašnodarbinātajiem arī būtu jābūt sociālām tiesībām un pienākumiem. Un e, izņemot šo koplīguma iespēju, es domāju, ka e, pašnodarbinātajiem vajadzētu ļaut izvēlēties iestāties vai neiestāties arotbiedrībā. Es nedomāju, ka automātiski vajadzētu e, iesaistīt dažādās organizācijās. Un noslēgumā Es domāju, ka ir pienācis laiks rīkoties. Mēs nedrīkstam sagaidīt, kad mūs visus pārņems nesakārtot darba, darba tirgus tsunami. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad dodu vārdu Franka Salis kundzei, kas ir referente Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejā kura mūs iepazīstinās ar iespējām un nākotnes piedāvāto. Jā, labdien, labdien, prieksēdētājs kundze, un paldies, ka man ir šā iespēja uzstāties un runāt par šo jautājumu. Es runāju Eiropas ekonomiskās un sociālo lietu komitejas vārdā, esmu francūziet, un tāpēc runāšu franciski. Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komiteja jau kopš 15. gada ir strādājusi pie šā jautājuma, tātad digitalizācijas iespējas uz darba tirgu, uz strādājošajiem un uz sabiedrību kopumā. Jo, kā jūs ziniet, Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komiteja tieši strādā ar ekonomiskiem jautājumiem sabiedrībā. Vispirms vēlējos pateikt, ka digitalizācija un mākslīgā inteliģence ir tie jautājumi, kuri sniedz mūsu sabiedrībai kā iespējas, tā arī pakļauj mūsu sabiedrību zināmiem riskiem. Tas bija pirmais, otrais. Eiropas līmenī mēs, visi Eiropas iedzīvotāji, mēs dzīvojam pārmaiņu laikos. Jā, notiek digitalizācija, bet eh, šai digitalizācija ir jānotiek saskaņā ar Eiropas eh, vērtībām. Proti adekvāta strādājošo aizsardzību un izvairīšanās no pārmēru Eh, atšķirībām starp dažādām šķirām. Mēs nedrīkstam doties tādā virzienā, kas tikai palielinātu plaisu starp bagātajiem un nabadzīgajiem un dažādām sabiedrības grupām. Lai Eiropa lielā mērā varētu iegūt no šīs digitalizācijas un automatizācijas, mums ir jāpārskata izglītības sistēma. Uh, Tā ir jāveido tādajādi, lai tā atbilst nākotnes eh, prasībām, un to mēs eh, varam panākt tikai nepārtrauktā dialogā ar sociālajiem partneriem, un šajā dialogā ir jāiesaista visi. Mēs nedrīkstam aizmirst arī nodokļus. Par eh, nodarbinātību runājot, šeit jau daudz ir izskanējis, un es nevēlos šeit atkārtoties, bet eh, lielā vir, lielos vilcienos runājot ir dažādi virzieni, bet mums tomēr ir jādomā par tiem, kur šajā digitalizācijas laikmetā ir visvairāk pakļauti riskam. Uh, Par Eiropu runājot, Eiropa jau sastāv no dalību valstīm, un ne visas Eiropas valstis ir vienādi pakļautas dažādiem riskiem. Piemēram, Slovākijā situācija atšķiras no Somijas vai no Norvēģijas, tāpēc atšķirības ir pietiekami būtiskas. Tas jau šeit izskanēja, bet vēlreiz to atkārtošu. Ne jau tāpēc, ka darba vietas tiek automatizētas, kāpēc notiek noslāņošanās. Ne tikai tehnoloģija attīstība nosaka eh, to, ka darba vieta saglabāsies vai tiks zaudēta. Eh, sociālo drēbi ietekmē kā politiski lēmumi, tā arī sociālas tendences. Piemēram, kā Francijā, tā um, Vācijā automobīļu ražotnes ir attīstījušās dažādi, un, piemēram, nozare un automatizācija nav tikpat lielā mērā ietekmēta, kā tas ir Francijā. Ko vēlējos pateikt, ir atšķirības starp dalību valstīm, ir atšķirības strādājošo kvalifikācijā, un es uzskatu, ka Eiropai vajadzētu mazliet vairāk palīdzēt tām valstīm, kuras ir lielākā riska zonā. Nākamais, protams, um, prasmes, izglītība, bet um, runājot par mākslīgās uh, inteliģences ietekmi uz strādāju uz darba vietām. Mēs iestājāmies par uh, iesaistošu mākslīgo inteliģenci un vēlamies tādas reformas, kas tomēr ļautu sabiedrībai saglabāties pietiekami homogēnai. Ko nozīmē iekļaujoša mākslīgā inteliģence? Proti strādājošajiem ir jāļauj iesaistīties šajās reformās, aktīvi iesaistīties jauno tehnoloģiju ieviešanā. Un uh, strādājošie balstoties uz savām prasmēm vai arī tās iegūstot, strādājošajam ir jābūt šā procesa centrā. Nedrīkst būt tā, ka strādājošie tiek izstumti. Tā tad iekļaujoša mākslīgā inteliģence nozīmē, ka strādājošie tiek iesaistīti jauno tehnoloģiju ieviešanā. Uh, Protams, eh, caurskatāmība, atbildība un Eiropas komisija to ir iekļāvusi savā nesen sagatavotajā dokumentā par eh, mākslīgo inteliģenci. Un, eh, jā, šī kopīga atbildība, tā, tā ir jābūt iekļaujošam. Bet nedrīkst būt tā, ka strādājošajam nav darba. Šobrīd mēs zinām, ka ir E, tādas darba vietas, kurās e, cilvēks vairs nav noteicējis par savu darbu, un mēs e, vēlamies izveidot tādu darba tirgu, kurš spētu pielāgoties straujajām maiņām. Tātad šī restruktūrizācija mums ir jāļauj tiem, kur ir zaudējuši darbu, piedalīties uh, savas tālākās darba dzīves veidošanā. Mēs runājam par jauna veida sociālo dialogu, bet eh, mēs iestājāmies par tādu dialogu, kurš šobrīd jau iegūst formu Francijā, tātad tiesības zināt. Uh, strādājošais eh, strādā vienalga, kurā vietā, un ir tāda situācija, kad no strādājošā tiek sagaidīts, ka viņam var zvanīt jebkurā diennakts laikā un ir jāatbild uz ēpastiem jebkurā diennakts laikā. Tā ir realitāte. Un tomēr ir eh, likumi, kuri šobrīd šādā situācijā vairs nedarbojas tik stabili kā agrāk, un e, arvien vairāk strādājošo vairs nepakļaujas tikai vienam likumu kopumam. Ir pašnodarbinātie, ir individuāli strādājošie, cilvēki pārvietojas no vienas valsts uz otru un tā tālāk. Un visbeidzot, jautājums pavisam nesen pacēlās Dānijā Tātad koplīgums tika noslēgts ar vienu digitālu platformu. Tas nozīmē, ka arī arotbiedrības savu darbību piemēro jaunajiem darba tirgus noteikumiem un e, parādās jaunas e, darba formas un e, tam piemērojas kā darba ņēmēji, tā darba devēji. Protams, arotbiedrības eh, varbūt neiet tik strauji līdzi attīstības tempiem, kā mēs to vēlētos, un tomēr ir svarīgi, ka tas notiek, un es esmu pārliecināta, ka mākslīgā inteliģence palīdzēs arī arotbiedrībām viņu darba veikšanā. Es šeit arī beigšu Protams, ja ir kādi jautājumi, tad uz tiem arī atbildēšu. Merci. Thank you. Yes. Paldies. Ja ir kādi deputāti, kas gribētu uzdot jautājumus par šodienas tēmu runātājiem, lūdzu jums iespēju uzdot savus jautājumus. Diezgan skumji tāds skumjš priekšstats rodas pēc jūsu teiktā. Es piefiksēju atsevišķas lietas, ka cilvēkiem būs grūti atrast darbu, būs grūti saglabāt darba vietu, jo vienmēr a, būs jādzīvo tādā pārmaiņu karā un visu laiku būs a, jāpārkvalificē sevi, jo tehniskā, tehnoloģiskā revolūcija uzliek lielu spiedienu uz a, cilvēki ir darba vietā. Dzirdējām, ka likumdošana nav uh, atbilstoša pašra, pašreizējai situācijām, jaunajiem darba tirkum, jaunajām tehnoloģijām. Uh, paplašināsies plaisa starp dažādām dažādiem cilvēkiem. Tātad, karība tā, vai esat labi izglītots, vai jums ir nepareizā izglītība, vai ja, vispār nav izglītības. Kā paredz, paredzēts, ka paplašinās, paplašināsies šīs plaisas, un līdz ar to būs arī uh, smagāki konflikti. Cilvēkam ir jābūt elastīgam visas dzīves, visas darba dzīves garumā, ir jāstrādā pie tā, lai visu laiku būtu pievilcīgs darba tirgu, un, ja esat pašnodarbinātājs, tad, nu jā, jums jābūt pievilcīgam pašam sev, lai jūs jā, spētu panākt to, ko vēlaties. Šodien detalizēti nerunājām par to, ko šī tehnoloģiskā revolūcija nozīmē nodokļu jomai un vēl citām sarežģītām jomām, bet kobilde ir visnotaļ tumša un skumja. Mēs, mēs runājam šodien par šo jautājumu mūsu komitejā, par to esam runājuši arī citās komitejās. Un tā jau tas ir vienmēr, kad redzam, ka mūsu priekšā ir milzīgas pārmaiņas. Pirmā reakcija ir bailes. Mēs zinām, ka jaunākās paaudzes viņi ar prieku pieņem šīs pārmaiņas, kā lai mēs uh, sagatavojamies nākotnē, kā, lai, kā pētnieki, kā arotbiedrību pārstāvi, kā parlamenta deputāti, kā lai mēs atrodam veidu, kas ļautu cilvēkiem justies pārliecinātiem par savām iespējām, lai cilvēki būtu pārliecināti, ka viņi būs daļa no darba tirgus arī pēc 10, pēc 15 gadiem. Anies, vai kā gribat ko teikt? Arī es domāju par to, vai es tagad klausos tādu ļoti pozitīvu vai ļoti negatīvu stāstu. Un tas noteikti arī tāds, zināmā mērā, atspoguļo manas, manu prātu Tas varbūt tādās sadalīts dažādās kategorijās. Bet jā, jāatzīst, ka arī dzirdējām dažādus vēstījumus. Digitalizācijas um, ietekme tiek prognozēta, ka tā būs lielāka, un tagad ar jauniem pētījumiem, piemēram, no ECD, tagad šī ietekme netiek prognozēta tik liela, ka darba tirgus ne, nepolarizēsies tik ļoti. Jā, tā mēs saņemam dažādus vēstījumus no dažādām pusēm. Man radās jautājums. Varbūt tas tāds vistas un olas jautājums Bet uh, ar visiem šiem jaunajiem tehniskajiem, tehnoloģiskajiem pasākumiem uh, un risinājumiem, tas nozīmē, ka jums nav nepārtraukti jābūt uh, sava darba devēja atrašanās vietā, jūs varat uh, veikt darbu neatkarīgi. Varbūt tā arī ir ļoti liela priekšrocība, ka nav visu laiku kāds, kas skatās jums uz pirkstiem Varbūt tad būs ne, vajadzīgs mazāk šā vidējā līmeņa menedžmenta, lai uzraudzītu veicamo darbu. Jautājums, par ko esmu visvairāk nobažījusies, ir tas, ka digitalizācija pavisam skaidri parāda šo atšķirību starp realitāti un darba tiesībām. Darba tiesības atpaliek, viens no jums teica. Jūs minējāt šo cunamī, kas nāk. Bet zināmā veidā uh, ir arī lielas ekonomiskās priekšrocības, izmantojot digitalizāciju Um, tā ļautu darba. Tad, tad pastāv šis risks, ka darba ņēmējiem tiek nolaupīta viņu darba sociālā aizsardzība. Piemēram, jūs strādājat um, Uberam, tad jūs neesat darb, darbinieks, esat pašnodarbinātais, jums nav jāiemaksā sociālās apdrošināšanas iemaksas sistēmā, jo, jā, esat pašnodarbināts. Bet mans jautājums būtu šāds Ja ir tik lielas uh, ekonomiskās priekšrocības šādi pārkvalificējot darba ņēmējus no, tad, no darbiniekiem uz pašnodarbinātajiem, jo tāds ir faktiskais biznesa modelis, cilvēki tiek pārcelti no vienas kategorijas citā. Un te galvenokārt mēs runājam par uzņēmumiem, kas pieminēt arī uh, jaunajos eh, ziņojumos, piemēram, McDonald's, viņi, nesamak, viņi nesamaksā nec darbiniekiem pienācīgi, nec arī nodokļus, un bieži vien, un te runa ir par tādiem lielākiem uzņēmumiem, kā mēs varētu novērst šo paredzamo tsunami, kā lai mēs uh, novēršam šo ļoti lielo darba tiesību aizkavēšanos. Ir Eiropas priekšlikums par vienmēr um, aizmirstu nosaukumu, uh, kas uh, par caurskatāmību kaut kas. I'm, I'm, I'm not getting this in my head, sorry. This, this is my, this... Atvainojiet, tā vienmēr aizmirstu lietas. Tas ir priekšlikums par caurskatāmiem un paredzamiem darba apstākļiem. Vai šis priekšlikums spēs novērst paredzamo tsunami? Un kā lai mēs piespiežam tos uzņēmumus, kuriem ir lielas ekonomiskās priekšrocības, izmantojot tehnoloģijas, viņi tādējādi atņem cilvēkiem darba tiesības Kā lai mēs um, uh, tad uh, tiekam galā ar viņiem? Vai mums tas ir jādara Eiropas līmenī, vai mēs to varam darīt Eiropas līmenī? Yes, lots of questions. Jā, daudz jautājumu, lūdzu. You raised a lot of points, so... Uh, Tikai pieminēt vairāki jautājumi. Sākšu ar beigām. Es nedomāju, ka šis priekšlikums atrisinās problēmu ar platformu ekonomiku. Uh, Iespējams, tas atrisinās šo jautājumu ar nedrošām nodarbinātības formām, kur mūsuprāt darba ņēmējiem nav piešķirts paredzētās tiesības. Drīzāk tā mēs, tā, tas ir tāds uz pagātni vērsts, nevis uz nākotni vērsts priekšlikums. Platformu darbinieki to parāda ir līdz universitātes pētījums. Ja tiek paredzētas viņiem sociālās aizsardzības tiesības un iztiek darīts Eiropas līmenī, tas pieļauj šo tiesību mobilitāti. Un tā, tā jau platforma darbiniekiem tā ir, viņi var strādāt dažādām struktūrām. Uh, un ja aplūkojam dažādu dalībvalstu modeļus, piemēram, Spānijas vai apvienotās karalistas priekšlikums, ir dalībvalstis, kuras jau ir piedāvājušas kaut kādu regulējumu papildus uh, sociālās drošības tiesībām, ir arī darba ņēmēja tiesības, piemēram, brīvdienas, kas būtu jāpiešķir šiem cilvēkiem vai minimālā alga. Un, manuprāt, Un tas arī ir pareizais veids, kā strādāt tālāk, jo tiek izveidot vienlīdzīgi spēles noteikumi. Un jūs arī pareizi teicāt, ka uzņēmumi izmanto šo situāciju, viņiem ir lēt, pieejams lēts darba spēks zināmā veidā. Bet tā ir cita cilvēku grupa, par ko mums ir jāparūpējās. Ir vēl viena grupa, ko mēs saucam par zudušo paudzi. Uh, Ah, tāds tipisks piemērs ir kasieris mazumtirzniecībā vai uh, UPS piegādes firmas šofers. Ir tūkstošiem šādu piemēru cilvēku, kas strādā uh, mazumtirzniecībā vai smago automašīnu uh, loģistikas uzņēmumos. Mēs zinām, ka tehnoloģijas jau pastāv šajās nozarēs, tā nav tikai fantāzija. Te runa ir par tūkstošiem miljoniem darba vietu, kas tiks zaudēts, un es šaubos, ka smagās automašīnas vadītājs kļūs par programmētāju rīt likumdevējiem ir jāiesaistās, ir jādomā, kā parūpēties par šiem cilvēkiem. Jā, platformu darbinieki, jā, ir tāda specifiska grupa, bet ir arī citas cilvēku grupas. Mēs zinām, ka viņi pavisam drīz zaudēs savu darbu. Te nav jau pat uh, strīds vai diskusija par to, vai viņi šo darba vietu zaudēs. Vismaz, manuprāt, tāds ir fakts, ko sagaidīsim nākotnē. Engblom kungs. Vārds jums. Paldies. Tad jautājums, vai šis ir pozitīvs vai negatīvs stāsts. Nu, tas ir stāsts. Un, ja aplūkam, piemēram, OECD aplēses, ka 15% darba vietu pazudīs un ka vēl papildus 10 vai 15% mainīsies, un tad mēs runājam par tādiem skaitļiem, kas nav tik atšķirīgi. Uh, no tiem, ko esam pieredzējuši paši savas dzīves laikā. 20. gadsimts Eiropā ir vēsturiski tāds pārmaiņu periods, pēckara periods. Mm, ir um, periods, kurā tika piedzīvotas milzīgas struktūrāls pārmaiņas, un cilvēkiem vajadzēja tikt ar to galā. Un es pārliecināts, ka ar pareizām politikām mums tas izdosies, un tam vajadzētu būt izies, izies punktam jebkurā diskusijā. Uh, Jautājums nav par to, kā lai mēs uh, palēninām pārmaiņu ātrumu, bet kā lai mēs nodrošinām to, ka cilvēkiem ir iespējas uh, turēt līdzi pārmaiņu ātrumam, un tad daļai jārunā, protams, par izglītību, par apmācību darba dzīves laikā, bet ir uh, jādomā par to, lai tehnoloģijas tiktu izmantotas Um, un ieviestas veidā, tā lai cilvēkiem ir tāda atbildības sajūta, ka, viņi ir, ka viņiem ir bijusi iespēja to kontrolēt. Un jautājums par to, vai darba tiesības atpaliek. Manuprāt, ir bīstami to tā teikt, ka darba tiesības atpaliek. Un vēl viens piemērs no 20. gadsimta. Uh, ir tāds, ka darba tiesības ir pierādījušas sevi kā ļoti elastīgas, un šie galvenie jēdzieni darba tiesībās, piemēram, darbaņēmēja jēdziens, ir, bi, ir bijuši gadījumi, ka šī jēdzieni attīstās, kad ekonomika attīstās, kad darba organizācija attīstās. Un, ja mēs visu laiku sakām, ka darba tiesības atpaliek, darba tiesības atpaliek, nu tā tas arī beigās notiks. Mums ir nedaudz uh, tad jā, jāizmanto elastīgāk pieejamie jēdzieni. Un tādēļ ir grūti arī noticēt stāstam, ka daudzi no uzņēmumiem, daudzi no, kas ir atkarīgi no tā, ka Viņi paši ir diezgan nestabilā situācija, viņiem ir jāpiesaista kapitāls, jo viņi neiedaras tradicionālajos uzņēmējdarbības modeļos. Ir ļoti kritiski jāizvērtē šādi stāsti. Un, ja runājam par biznesa modeli, kas atņem cilvēkiem tiesības vai nepieļauj piekļuvu šīm tiesībām. Ja cilvēki tiek pieņemti darbā kā pašnodarbinātie, nevis pilntiesīgi darbinieki, un aplūkot dažu Eiropas Savienības valstu piemērus, nodokļu un sociālās apdrošināšanas jautājumi ir ļoti svarīgi, jo tie sniedz tiešas ekonomikas priekšrocības. Un ir jau piemēri, ka, ja ir cilvēki, kurus varat pieņemt darbā par, ar zemākām izmaksām, tas sniedz priekšrocības. Mums ir jādomā par to, lai šie darba devēji un pašnodarbinātie nodokļi un sociālās apdrošināšanas iemaksas būtu līdzsvarotāki. Un vēl kāda lieta, kas mums jāsāk izvērtēt. Kāda ir karjeras trajektorija? cilvēkiem jaunās darba formās. Vai nu cilvēki iesprūst kādā pozīcijā, vai tad arī ir tāda dinamiska attīstība, kad jūs sākat šādā pēc pieprasījuma darba vietā vai pašnodarbinātā statusā, un tas pamazām attīstās uz pastāvīgu darba vietu. Pašreizējie piemēri gan rāda, ka jo vairāk jūs strādājat ar šādiem fiksētiem līgumiem, jo mazākas iespējas, ka pāriesiet uz stabilāku nodarbinātības formu. Paldies! Paldies! Profesors Valērija De Stefano, lūdzu. Paldies! Ah, sākšu ar to, ka mēs nevaram runāt tikai par tīri pozitīvu vai tīri negatīvu uh, ah, naratīvu Tur ir par tādu tehnoloģiju pieņemšanas jautājumu. Mēs vienmēr esam domājuši, ka tehnoloģijas ir atsevišķa dzīves joma un ka ar to saistās tikai labas lietas vai sliktas lietas, bet tehnoloģijas ir daļa no dzīves. Tā ir labās puses, sliktās puses. Mums ir jāpielāgojās un jāstrādā pie tā, lai realitāte virzītos pozitīvākā virzienā, nekā tas notiktu bez regulējuma. Un jautājums par to, kā pārliecināt platformas iesaistīties sarunās. Bieži vien problēma ir tāda, ka viņi jau nav jā, viņus jau nevajadzētu pārliecināt. Katram uzņēmumam ir jāizpilda pastāvošā regulējuma prasības. Un ja daži biznesa modeļi eh, nav sadarīgi ar a, eh, mūsu regulējumu, a, eh, mums ir tad jāpielāgo regulējums, bet bieži vien mēs varam tad argumentēt, ka šie biznesa modeļi ir veidoti tā, lai apietu likumu un tādēļ tos nevajadzētu atļaut. Uh, dažos gadījumos, uh, nu jā, tad uh, vienīgais, bieži vien šie uzņēmumi izmanto lētu darba spēku, neuzņemoties nekādas izmaksas. Es neuzskatu, ka tehnoloģijas tiks izmantotas tikai tādēļ, lai padarītu mūs autonomākus. Tehnoloģija var tikt izmantota, lai ciešāk kontrolētu darba rezultātus. To mēs redzam tikai platforma ekonomikā, bet arī tradicionālās darba vietās. Uh, tehnoloģijas, piemēram, uh, tādas rokas sprādzes tiek izmantotas, lai izsakotu cilvēku kustībai, vai arī tad ir caurlaidas, uh, kas spēja noteikt jūsu garastāvokli balstoties uz izmaiņām balss tonī. Jā, dažādas iespējas. Dažos gadījumos tas, protams, ir labi, tas ļauj uzlabot darba drošību, arotdrošību, bet, protams, varbūt arī negatīvas sekas, domājot, piemēram, par personas datu ļaunprātīgu izmantošanu. Viss nav tikai melns un balts Mums ir jānodrošina, lai regulējums aptvertu šo fenomenu, lai novērstu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, bet tajā pašā laikā paredzētu iespējas izmantot visus labumus un uh, pozitīvās iespējas, ko tehnoloģijas mums sniedz. Tas arī viss. Paldies! Thank you! Es paldies! Nākamais runātājs. Priekšādātāji, paldies! Divas lietas gribēju minēt kas man šeit netika pieminēts līdz šim. Ja runājam par šo pāreju uz digitalizāciju, tiek runāts, ka lūk, tas ir kaut kas dabisks, ka nekas cits nav iespējams un tikai un vienīgi jāpieņem, ka lūk, nu, 16 gadus notiek šāda virzība uz tehnoloģijām. Un, zināmā mērā, mēs tagad nodarbojamies tikai ar saku pārvaldību. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka mums vajadzētu pieskarties arī tēmai, ka faktiski mūsu priekšā ir izvēle attiecībā uz tehnoloģijām, tehnoloģija izvēle. Un tas pašos pamatos ir politisks jautājums, tad respektīvi. Uh, Tas ir jautājums, kas skar sabiedrību kā tādu, vai mums ir pieņemami tas, ka mūs tagad vada tādi lēmumi, kas pieņemti mm, kaut kādā nenormālā automātiskā veidā, nu, piemēram, darbiņēmēji kaut vai, nu, cik lielā mērā viņi ir gatavi šādā veidā, nezinu, izmantot visu šīs vietkārtas, saprotas un tam līdzīgi. Tas, protams, ir arī uzņēmumu lēmums nenoliedzami, ir tādi, kas ir gatavi. Uh, nu, vienkārši rēģēt uz šiem algoritmiem darba laikā. Tas arī jāsaka, nav nekas jauns. Visa šī tehnoloģija attīstība ir pieredzēta jau iepriekš, tā tas noticis jau pasena autobūves jomā, es nezinu, Beļģijā, piemēram, ir nu, tādi pāris cilvēki, kas sēž tur un tad to visu vada tālāk, kā tas automātiski norisinās. Bet tās pašos pamatos, manuprāt, tiešām ir politiskas debats, un sabiedrībai tas būtu jāizmanto, šīs debats jārisina. Tātad izvēle attiecībā uz tehnoloģijām, cik lielā mērā esam gatavi tam pakļauties. Otra lieta. Protams, arī riski un iespējas jāizvērto šajā gadījumā. Ja vēlamies, protams, samazināt riskus, palielināt iespējas nenoliedzami, bet ir arī jautājums par to, kur ir darba ņēmēji vieta šai procesā. Jūs runājāt lūk par ekonomiku, par sociālām tiesībām un par to, ka darba pienākumi darba ņēmējiem tiek, nu tā teikt, atņemti. Redzam, ka šāds attīstības process jau norisinās un tas noved pie tāda ļoti spēcīgas eh, darba, nu, pienākuma atvieglošanas. Uh, Un tas, protams, arī saistīts ar dažādu ietekmu uz veselību un tam līdzīgi, veselības problēmas, arodrošību un tam līdzīgi. Un redzu, ka ir, nu, piemēram, virkne lietu, kas nu, rada jaunas problēmas ar veselību darba vietā. Uh, no vienas puses, lūk, ir šī darba vietu zaudēšana, bet no otras puses, zināmā mērā, viņi tiek izslēgti no šī darba kolektīva. Viņi paliek, un darba ņemējs paliek viens, viņam nav šīs komunikācijas, un arī tas var radīt negatīvu ietekmu uz veselību. Lielas paldies! Nākamajam vārds. Salis Madiņērs kundze. Jums taisnība. Mums kā sabiedrībai tā ir likt uz spēles vairāki trumji, arī mums kā politiķiem, mums kā sociālajiem partneriem par to jādomā. Mums ir jāizvēlas, kādā pasaulē vēlamies dzīvot, kādu lomu vēlamies piešķirt tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam, robotiem un tam līdzīgi. Un domāju, ka šobrīd par to nav pietiekams vienprātības Un arī tajā brīdī, kad šīs tehnoloģijas tiek ieviesas, šāda vienprātība netiek panākta. Es domāju, pat no sociālo partneru puses raugoties, visas šīs sarunas nav pietiekami augstā līmenī, piemērotā līmenī Eiropā. Es ne, nu, nerunāju tikai par sociālo dialogu. Es, nu, varbūt tā atklāt jums saku, tas nenotiek atbilstīgi. Un pastāv arī tāda zināma pretestība, nevēlēšanās regulēt šo jomu. Ļaujiet man izmantot šo pēdējo piemēru. Direktīva par pārskatāmības noteikumiem darba mm, apstākļos. Bija vajadzīga direktīva, jo kopēji, kopēji vienošanās faktiski tāda par līdzīgiem noteikumiem kā regul, regulas ietvaros mm, nebija iespējama. Un tā ir tāda, zinām, problemātika. Domāju, ka mēs Eiropā šobrīd uh, nesam eh, no atbildības augstumos. Vēsturiski mēs esam eh, tomēr vairāk iestājušies par šīm, par autonomiju un par spēju, par tiesībām koplīgumu sarunu ietvaros spriest visu darba eh, profesiju, amatu ietvaros. Jo jauno tehnoloģiju ieviešana ir saistīta ar to, ka tas, protams, ietekmē darba kvalitatīvi, ve, kvalitāti, veselību un tā tālāk. Un par to netiek runāts, par to netiek ņemts vērā, tā, tas, tas netiek ņemts vērā tādā universālā veidā. Uzņēmumi un konkrētie sanktori, protams, visi ir atšķirīgi, Un, bet tāpat laikā, protams, ir kaut kāds tāds līmenis, kas ir nu, līdzīgs visiem šiem sektoriem. Nu, ir taču jābūt kaut kādām minimālām aizsardzības normām, un to vajadzētu uzlabot, piemērot attiecīgajos kontekstos un tam līdzīgi. Un tāpēc šī izvēle šobrīd ir jāizdara. Te par, atceramies no Francijas Vilānī teikto, kurš vēlējās tātad šo mākslīgo intelektuālu un par to, cik jēgpilni ir to ieviest. Bet ir jādomā par to, kas ko nepieciešams darīt, lai nodrošinātu pareizo virzību, orientāciju šiem pasākumiem. Un šeit centrālā vieta jāpiešķir cilvēkam, cilvēka attiecībām ar mašīnu, ar robotu. Un atzinumā, ko izstrādājām pagājušajā gadā par mākslīgo intelektu, nu, tas galvenais punkts bija tas, ka cilvēkam jāpaliek pie kontrols. Cilvēkam ir jābūt tam, kam jāspēj pārvaldīt šīs mašīnas. Un, protams, ka šobrīd eh, visi baidās no tās augtās melnās kastes, respektīvi šie algoritmi darbojas paši savā mm, garā, bez jebkādas kontrolas un tam līdzīgi. Un tas ir pamatots bailes. Mums ir jāizglīto mūsu inženieri arī par ētikas jautājumiem, lai nodrošinātu to, ka tās mašīnas, ko mēs konstruējam un veicam, tāpat laikā joprojām pakļaujas šim cilvēku kontrolai, uzraudzībai. Jo es domāju arī te, protams, par visām iespējām, ko vienlaicīgi varam, eh, nu, panākt arī izmantojot diagnostiku, medicīnā un tam līdzīgi. Šis iespējas pastāv nenoliedzami, bet tās ir jāspēj kontrolēt lai šīs iespējas netika izmantotas ļaunprātīgi, tādējādi maksimizējot iespējas un riskus, jeb negatīvo ietekmi pēc iespējas samazinot. Un mums ir jāgatavojas šim scenārijam, un jādomā par to, kādā pasaulē vēlamies dzīvot. Paldies! Valērio de Stefano. Paldies priekšādātāji! Arī es vēlējos atgriezties pie iespējamās regulējuma lomas. Kā jau tika minēts, laiku pa laikam mums šķiet, ka lūk, tas viss tikai notiks un mums nav nekādas iespējas to ietekmēt. Uh, Mēs to uzskatām par pašu par sevi saprotam, bet tā nav. To piedzīvojam nerad arī automatizācijas retorikā. Tur lūk, tur tiek teikts, lūk, cik daudz darba vietu mēs zaudēsim, tehnoloģijas tiks ieviestas, darba vietu skaits samazinās un tālāk, bet mēs kā Eiropieši aizmirstam, ka mums ir arī tādi instrumenti, ar kuriem mēs varam pārvaldīt šo masveida atlaušanu un bezdarbu. Mums taču ir direktīva par kolektīvu atlaišanu. Uh, kur tiek noteikts pienākums risināt sarunas ar vadību un darba ņēmēju pārstāvjiem tajā brīdī, kad tiek runāts par darba automatizāciju, darba vietu pārvietošanu un tam līdzīgi. Un šo elementu mēs um, parasti pat nepieminam. Nerunājam par to, ka sociālais dialogs arī var iz, tikt izmantots par labāks pārvaldības instrumentu automatizācijas jomā. Un es domāju, ka sociālais dialogs var tikt izmantots, lai palīdzētu veicināt arī pārskatāmību šādu automatizētu darba vietu gadījumā. Nu, ne tikai šādu, bet arī neautomatizēto darba vietību uh, pārvaldībā, kā šīs darba vietas tiek pārvaldītas pārvaldīts, kā tehnoloģijas tiek izmantotas par labu visiem, nevis tikai, lai mm, kontrolētu darba ņēmējus ciešāk un striktāk. Un ja to nedarīsim, nu tad cilvēkiem būs bail no tehnoloģijām, un viņi atteiksies no šīm pārmaiņām un tas savukārt cita starpā ietekmēs arī ražīgumu un ekonomikas rezultātus. Tāpēc, domāju, pašos pamatos ir ļoti svarīgi, lai mēs identificējam laba regulējuma piedāvātās priekšrocības attiecībā uz tehnoloģiju un kā regul ar regulējumu varam uzlabot tehnoloģiju ietekmi uz dzīvi. Paldies! Tālāk Engblomkungs. Paldies! Jūs uzdevāt ļoti labu jautājumu, vai mums ir jāpieņem šīs tehnoloģijas. Nu, protams, ka ne. Protams, ka ne mēs esam cilvēki, mēs joprojām esam eh, kungs un ķēniņš par mm, tehnoloģijām. Un otra lieta šai Eiropas kontinentā tāpat laikā mums jāatzīst, ka tehnoloģijas ir viena no tām lietām, ko varam izmantot, lai būtu konkurētspējīgāki, lai radītu to labklājību, kas ļauj mums dzīvot dzīvi kvalitatīvi kvalitatīvā līmenī, un tāpēc tas ir tas labs arguments. Mums vajadzētu arī pozitīvi raudzīties uz tehnoloģiem. No otras puses, protams, jāraugās arī uz to, kā tehnoloģijas regulēt. Es domāju, ka jāizvēlas no tehnoloģiju kā tādu regulēšanas. Tā vietā vajadzētu regulēt šo tehnoloģiju darbības radušās sekas, jeb rezultātus. Nu, piemēram, mākslīgais intelekts tajā rekrutēšanas procesā. Diskriminācija rekrut, darbā pieņemšanas procesā nav pieļaujama saskaņā ar ēst tiesību aktiem. Un, ja darba devējs izmanto tādu instrumentu šī darba pieņemšanas procesā, kas rada diskrimināciju, tad šis instruments ir jāaizliedz. Ja raugamies, piemēram, uz, profesa, uz darba drošības jautājumiem, piekrītu, ka pastāv zināmas bažas arī par to, kā konkrēta darba organizācija, kā veids, uh, nu, nesazinoties, piemēram, nevis ar cilvēku, bet visu saziņu īstenojot caur digitāliem instrumentiem, var radīt problēmas. Un tas rada cita veida darba attiecības, un tas nes līdz arī zināmus riskus veselībai. Mēs taču zinām, cik svarīgi ir, piemēram, menedžera vadītāja loma, viņa pietuvinātība darba ņēmējiem, cik svarīgi tas atmosfērai darbvietai. Un, protams, jāskatās uz to, kāda ietekme rodas tehnoloģiju izmantošanai. Tāpat mums jāpārliecinās, ka mēs nedomājam par tehnoloģijām kā par kaut ko tādu, kas bu kļūst būtiski mītisks, gan arī kā tāds eh, cilvēks aiz tā visa slēptos. Eh, nu, uh, Nē, mums jāraugās uz darba ņēmēju, kas izman, darba devēju, kas izmanto šīs tehnoloģijas. Un atbildībai līdz ar to ir jā, jā, tiek, jāgulstas nevis uz eh, tehnoloģiju pleciem, bet uz darba devēju pleciem. Darba devējs nedrīkst slēpties ar šīm tehnoloģijām. Nu, protams, ja viss ir kārtībā, tad viņi dodas pie um, ražota, tehnoloģija radīt, uh, ražotāju un ar viņiem jākonsultēs, bet nevar izmantot tehnoloģijas kā aizbildinājumu kaut kāda veida negatīvām lietām. Domāju, ka mums Eiropā jāizmanto tāds pozitīvs domu gājiens, pozitīvi jāraugās uz tehnoloģiskām pārmaiņām, jo, kā jau teicu, tādējādi mēs radīsim nākotnē vajadzīgo labklājību. Tāpat laikā mums jāizmanto reizēm šos visai unikālos instrumentus, kas mums šeit pieejami, lai regulētu tehnoloģiju izmantošanu. Es domāju, ka Valērija nu patās to ļoti labi arī izskaidroja mums, es, nu pat atbildot uz šo jautājumu. Paldies! Daksa kungs tālāk, lūdzu. Paldies! Jā, gribēju tikai paust piekrišanu saviem kolēģiem, sakot, ka tehnoloģijas jau nav kaut kas tāds, kas, nezinu, nonāk pie mums no debesīm. Nē, tas ir cilvēka darba rezultāts, cilvēka rīcības rezultāts, tas tiek radīts, izstrādāts. Bet gribu norādīt uz vēl vienu lietu, kas, manuprāt, ir tāda zināma kļūme šais vispārējās diskusijās par tehnoloģijām un jaunajām tehnoloģijām īpaši. Mums ir tāda zināma kognitīva plaisa. No vienas puses varam ļoti daudz ko teikt par to, kādi būs iespējamie zaudējumi. Mēs zinām, ka lūk, kuras ir tās profesijas, kuras šī automatizācija apdraud. Un tādēļ mums ir priekšstats un tāda laba doma par to, kuri darbi tad pazudīs, kuri amati izzudīs. Uh, Un tas parādās arī visos šajos šodien minētajos pētījumos, nu, piemēram, vai Osmanas pētījumā un tam līdzīgi. Bet, nu, šie pētījumi tāpat laikā nerunā par darba vietām, ko šīs tehnoloģijas varētu radīt. Tajos netiek runāts par to, kādi būtu ieguvumi no šīm tehnoloģijām. Un domāju, ka tā tiešām ir tāda kognitīva plaisa. Uh, Mēs varam runāt par tām lietām, ko mēs zinām. Mēs zinām, kādas ir, pa, kāda ir pašreizē situācija un tautsēmniecība, bet mums nav no jausmas, kāda tā būs nākotnē. Mums nav no jausmas, kādas būs iespējamās jaunās nodarbinātības priekšrocības no jaunajām tehnoloģijām, darba vietas un tam līdzīgi. Un tāpēc mans secinājums tā visa rezultātā ir tāds, ka mums nevajadzētu būt pārāk pesimistiskiem. Mums, protams, jābūt piesardzīgiem, bet mums nevajadzētu baidīties. Nu, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Paldies! Paldies, saka priekšādātāji, paldies, ka beidzāt uz šīs gaišās nots, jo citādi jāsaka bija diezgan depresīvs visas šīs iepriekšējās diskusijas. Mm. 45 minūšu garumā, bet nu tagad esam atgriezušies pie tādas gaišākas nots. Un jāsaka, arī detaļas apspriest ir vienkāršāk. Ja skatāmies uz reālām lietām, nevis tikai domājam par nākotnes fantāziju. Tālāk došu vārdu līdz priekšādātājam, lai viņš vada sanāksmes atlikušo daļu. Teikšu paldies runātājiem par to, ka ļāvāt mums jūs uzklausīt. Rolāna kungs pārņems komitejas vadību, sanāksmes vadību, un mēs ķersimies pie pēdējā darba kārtības punkta, respektīvi sociālās aizsardzības. Um, jautājums platforma ekonomikā, pētījums. Okay, donc je propose tout de suite de... Un tāpēc ierosinu tūlīt pat ķerties pie darba. Faktiski mēs turpinām jau iepriekš aizsākto tēmu zināmā mērā. Runājam par sociālo aizsardzību, platformu ekonomikā. Un tā ir lieta, kas ir nozīmīga mēs kā nodarbinātības komiteja vēlējāmies šo jautājumu pamatīgi izpīt, izpētīt, tāpēc pasūtījām pētījumu, tas tiešām ir tāds pamatīgs. Tur mm, tika eks, intervēti eksperti, platformu, darba ņēmēji. Nu, tātad tas ir tāds pamata instruments, kas ļaus mums izprast šo lietu un izstrādāt rekomendācijas attiecībā uz to, kas būtu darāms sociālās aizsardzības jomā šajā sektorā, kas pieaug apjomos Un tāpēc es ierosinu tūlīt pat dot vārdu pētījumu sagatavotājiem, katram desmit minūtes. Pirmais no tiem būs Kristofers Fords, un pēc tam Marks Stjorts. Fordkungs ierosinu, ka jūs pirmais ķeraties pie mm, tātad, mikrofona, tiekat pie vārda. Thank you, Chair, and thank you for the Paldies priekšādātāji, paldies par iespēju likt priekšā pētījuma rezultātus. Tas ir pētījums, ko, kā jūs jau teicāt, jūs pasūtījāt, lai labāk izprastu apstākļus, kādi pastāv nodarbinātībā platforma ekonomikā ne, ir nesen parādījusies plaša interese par platformu darbu un tā, tāpat šī, šāda veida darbs piedāvā jaunas iespējas, papildus, papildu elastību Kā jau kolēģis nu pat arī teica, tas piedāvā arī iespēju jaunu darbu vietu veidošanai, bet tāpat laikā, protams, arī rodas jautājumi par to, kādā situācijā atrodas darba ņēmēja šai platforma ekonomikā, tīpaši kāds ir viņa juridiskais status, uh, Nereti tas nav skaidrs, nav skaidrs, vai viņi ir tādi darba ņēmēji, vai viņi ir pašnodarbinātie, vai līguma darbinieki. Un tā rezultātā ir bijušas arī plašas diskusijas par to, vai šos darba ņēmējus, tā teikt, nosedz esošās mm, sociālā nodrošinājuma schēmas un sistēmas. Centāmies šajā pētījumā to visu izpētīt, strādāju kopā ar kolēģiem Marku Stjortu un Simonu Džoisu mm, un pētījām univers līdzes universitātē šo jautājumu. Izaicinājumi, ko rada platformas ekonomika, protams, ir atzīta. Tas parādās dažādās iniciatīvās. Eiropas komisija ir pieņēmusi nesen priekšlikumu pamatoties padomus rekomendāciju par piekļuvi sociālam nodrošinājumam darba ņēmējiem un pašnodarbinātājiem. Tādējādi cenšos uzlabot šo efektīvo sociālo nodrošinājumu aptvērumu. Uh, Turklāt ir arī direktīva izstrādes procesā par darba apstākļiem eh, un pārskatāmību platformu ekonomikā, kur arī cenšaties identificēt problēmas, kas rodas šādus nestabilu līgumu slēgšanas gadījumu rezultātā. Tas attiec arī uz platformu ekonomiku kāds bija mūsu pētījuma mērķi izprast, kā platforma ekonomika attīstījusies pēdējo gadu laikā. Vēlējamies, ir arī notikusi tādas, nu, spekulācijas par to, cik lielā mērā tā ir augus, kāda terminoloģija jāizmanto kādas nodarbinātības formas, tajā ietverams, tāpat arī raugadzījāmies uz to, kas ir augsmes, izaugsmes virzītājs spēks platforma ekonomika, bet pārsvarā centāmies izprast, kādas priekšrocības un kādas problēma jautājumus šī ekonomika rada darba ņēmējiem, jeb strādniekiem šai jomā, un arī zem kāda tad tālāka ir šo aspektu ietekme uz sociālo nodrošinājumu. Pētījumu veicām Empel komitejas uzdevumā pagājušajā gadā Mm, apskatījām plašu literatūras klāstu, tāpat arī veicām aptauju, tā ir viena no plašākajām aptaujām attiecībā uz eh, platformu eh, strādniekiem eh, Amazon Mechanical Turk, Clickworker, Crowdflower, Microworkers bija tās platformas, ko apskatījām. Un eh, vienlīdzīgs eh, respondentu skaits bija visās šais platformās. Tāpat arī teicām intervijas ar ieinteresētajām pusēm astoņās ES dalībvalstīs - Bulgārijā, Vācijā, Dā, Dānijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Polijā un Lielbritānijā. Šīs ieinteresētās puses bija, piemēram, arotbiedrību pārstāvi, darba ņēmēji, darba devēji, dažādu rūpniecisku organizāciju pārstāvi, platforma ekonomikas, platformu vadītāju pārstāvi un tam līdzīgi. Un vispirms, pirms pārējiem pie aptaujas rezultātiem, lai gūtu izpratni par to, kā tīri defini pēc definīcijas saprotam platformu darbu, jāsaka, tiek izmantoti dažādi termini. Termini tie nereti, nereti pārklājas, kad runājam par tām darba formām, kas pakļaujas platformu darbam, redzam, ka tiek izmantot, piemēram, sadarbības ekonomika, šī um, kopekonomika, gigaekonomika, tādi vārdi tiek izmantot un nereti um, šie termini tiek izmantoti pozitīvā nozīmē, lai saprastu, ka, lūk, šis, um, šī sadarbība savukārt lieto vārdu gig ekonomika, tad savukārt tiek uh, vairāk uh, koncentrēts uz negatīvajiem aspektiem. Mēs ar platformu darbu sapratām jebkādu veidu apmaksātu darbu, kas tiek īstenots ar tiešsaistes platformas vidu, vidutājību. Te, te, piemēram, tādi kā Uber taks, taksometru vadītāji, tāpat arī Amazon Mechanical, eh, šis crowd working. Skatījāmies arī uz darba attiecību organizāciju šāda veida tiešais tas lapās un tam līdzīgi. Tas notiek šajā pēc pieprasījuma ekonomikā un pūļa ekonomikā. Literatūra, protams, ir pieejama apmēram 1 līdz, un saskaņā ar to 1 līdz 5% ES eh, iedzīvotāju skaita tādā vai citādā veidā kaut kad ir guvuši ieņēmums no platformas darba. Tas ir tas, tā ir tā labākā, tuvākā aplēse realitātei, ko varam īstenot šajā gadījumā. Šī reālā Mm, kop ekonomika, jeb tāda kopējās atbildes ekonomika, kur nav peļņas, kur, piemēram, no aizdošanas pakalpojumu, lietojuma programmas izmantošana un tam līdzīgi kopīgām vajadzībām ir krietni mazāk, un tas nozīmē, ka šī ekonomika ir krietni mazāk par vienu procentu nekā, piemēram, platforma ekonomika. Bet tāpat laikā platforma darbs, lai arī apjoms ziņā ir salīdzinoši neliels, tas tomēr ir būtisks aspekts, un tas ļoti strauji auga. Nu, pāris skaitļu. Saskaņā ar pētījumu rezultātiem centāmies, nu, tā teikt, izkristalizēt tos svarīgākos secinājumus 12 tūkstošu darba ņēmēju aptauju rezultātā. Pirmām kārtām eh, redzam, ka kādi ir tie, kas ir tās lielākās priekšrotības, ko iedzīv, ko šie darba platformas strādnieki minēja. Daudzi teica, ka tas piedāvā tāpēc, ka, ka izmanto to tāpēc, ka ir iespēja gūt papildus ieņēmumus jau esošajam darbam. Citi runāja par to, ka tādējādi var strādāt no mājām. Tas, protams, attiec uz tādu vai citādāku darbu, nu, piemēram, Clickworker vai Amazon Mechanical Turk. E, tie savukārt runāja, ka laika elastības, elastība laika ziņā ir ļoti svarīgs elements. Turklāt e, respondenti runāja arī par uh, Um, jā, tātad ne tikai par vietas elastību, bet arī par laika elastību. Tā arī tie, tātad tās tās galvenās priekšrocības, ko piedāvā platformu darbs. O, nākamie trīs punkti savukārt ir tie, kas norāda uz zināmām problēmām. Aptaujā tie saņēma vairākus jautājumus par to, cik lielā mērā viņi ir apmierināti ar platformu darbu. Un lūk, galvenie secinājumi, kas izkralzdējās. Cilvēki nav apmierināti ar apmaksas līmeni, samaksas līmeni. Uh, Tas, protams, saistīts arī ar to, ka cilvēki pavada dažādu laika apjomu, lai strādātu platforma ekonomikā. Konstatējam, ka daudzu respondentu gadījumā samaksas likme bija salīdzinoši zema platforma darbā, un daudz savukārt papildina šo darbu platformu ekonomikā ar citām darba vietām. Tikai viena ceturdaļa no šiem 12 tūkstošiem eh, darba ņēmēji te pilnībā piekrita, ka viņi ir apmierināti ar saņemtajiem ieņēmumiem, un vēl mazāk no viņiem piekrita tam, ka viņu karjeras izaugsmas iespējas būtu nodrošinātas šajā platformas ekonomikā. Vēl viens interesants secinājums bija tas, ka, lai arī daudz izmanto platformu darbu, lai papildinātu ieņēmumus no citiem avotiem, ceturdaļa ieņa, aptaujāto bija lielā mērā atkarīgi no ieņēmumiem šajās ekonomikas sektorā, respektīvi guva šajā ekonomikas sektorā vairāk kā pusi savu ieņēmumu. Izmantojām latentās klases analīzes tehniku, sadalījām pa kategorijām šos platformu ņēmējus, izmantojot virkni mainīgo. Un identificējām trīs šādus um, strādnieku grupas, pamatojoties uz šo tehnoloģiju. Pirmām kārtām tādi vidējie labumu guvēji. Tā ir vidējā kolona. Lielākoties šie strādnieki ir ar citām, citām darba vietām, kas nav platformas ekonomika. Un, um, Viņiem ir arī tāda vidēja atkarība no ieņēmumiem šajā ekonomikas jomā. Mazāk par pusi no viņa ieņēmumu viņi saņem no šīs ekonomikas. Bet, nu, diezgan daudz no viņiem tepat laikā piedzīvo finansiālu raksturu grūtības. Apmēram viena trešā daļa aptauj, aptaujāto. Tālāk ir tie, kas tādā atlases kārtā izmanto platformas ekonomiku. Gandrīz visiem viņiem 95% ir cita darba vieta. Viņi ļoti nelielā mērā ir atkarīgi no platformas ekonomikas darba, tikai 5%, pelna vairāk par 50% iztikas šajā ekonomikas jomā. Bet tāpat laikā joprojām diezgan liela šo cilvēku daļa piedzīvo finansiālu raksturu grūtības. Un visbeidzot ir tie, kas patiešām lielā mērā ir atkarīgi no platforma ekonomikas. Ļoti reti, kuram no šiem tikai 15% bija cita darba vietā, tad viņi lielā mērā atkarīgi no šīs platformu uh, ekonomikas darba, 68%, un ļoti daudz vairāk par pusi no viņiem piedzīvo finansiālu raksturu grūtības, un tātad nespēja savelt galus. Noslēgumā vēlējamies uzsvērt, kāda tad ir tie problēma jautājumi, ko tas viss rada. Tā teikt, šie punkti. Uh, atsevišķi. Nu, tas liecina, ka pastāv pieaug tāds nestabilitāts risks, kas saistīts ar platformas darbu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā daļa, kas strādā šajā ekonomikā un ir lielā mērā atkarīga no nu, savu iztiks līdzekļu jomā no platformas darbiem, ir arī tie paši cilvēki, kuriem ir mazāka piekļuva sociālajai aizsardzībai. Tātad, jo vairāk viņi atkarīgi no platformu ekonomikas darba, jo mazāka jo, jo mazākas sociālās aizsardzības izpausmes un elementi viņiem ir pieejami. To varam skatīt vairākās plāksnēs. Pirmām kārtām viņa nodarbinātības statum, status parasti nereti ir pašnodarbinātais Līdz ar tas, to viņi oficiāli tiek izslēgti no vairākām sociālās aizsardzības formām, bet viņi vairāk kārta tiek izslēgti no šīm aizsardzības schēmām arī tāpēc, ka gūtie ieņēmumi vai stundu skaits, ko viņi pavada platformās, ka platforma ekonomika arī nav pietiekams. Otrām kārtām tāds problēma jautājums ir tāds, ka tad, kad aizsardzība ir pieejama platforma ekonomikas strādniekiem, tad tā bieži tiek gūta no darba vietām, kas ir ārpus šīs platforma ekonomikas, tātad standarta mm, tautsēmniecībā vai, nu, kas izriet no viņu kā pilsoņu tiesībām. Un tas nozīmē, nu, tas tad, tad var rasties pieņemums, ka faktiski šis ceļš uz sociālo aizsardzību iet caur standarta nodarbinātības attiecībām, nevis šādām nestandarta platforma ekonomikas piedāvātām darba attiecībām. Diemžēl daudzu platformas ekonomikas strādnieku gadījumā, uh, arī šis viņu darbs, eh, nu, tā teikt, standarta apstākļos salī, bija salīdzinoši nedrošs. Un tas nozīmē, ka, lai arī daļa no šiem strādniekiem saņem aizsardzību citās darba vietās, šīs citas darba vietas arī faktiski ir kaut kāds pagaidu vai nestabils pēc sava rakstura. Tātad, nu, tā teikt, tāda mm, dubults risks jau platforma ekonomikas radītā nestabilitā, nu, plus vēl arī viņu nestabilā darba vieta citur. Domājam, ka tas rada virkni problēmu sociālās aizsardzības jomā darba, kortība, darba kārtība, kā to uzsver no sākuma, ir tas, ka ir jāuzlabo šī situācija, bet ir jāatceras, ka sociālās aizsardzības ziņā šeit būs problēmas. Mēs uzskatām, ka nepieciešams reformas sociālā nodrošinājuma sistēmā, lai pārliecinātos, ka platformu un citu atipisku darba vietu e, ieņēmēji tiktu iekļauti tajās. Nu, piemēram, minimālie sliekšņi, kas netiek aizsnie, sasniegti ieņēmumu līmenī un tāpēc nevar piedāvāt sociālās tiesības. Tālāk eh, šo darba vietu ilgu, darba procesa ilgums, kas nav pietiekams arī, lai viņi varētu saņemt zinām sociālo aizsardzību nereti. Mēs turklāt domājam, ka vajadzētu nodrošināt kaut kādu pamattiesību normu, kas, pieejam, kas pieejams visie, visu veidu darba vietu uh, Eh, strādniekiem. Tā būtu tad juridiska reforma. Tā tad vienalga, kur jūs strādājat, vienalga, vai jums ir šāds darba ņēmēja status vai nodarbinātā status, jums tik un tā pienāktos zināmas sociālās tiesības. Savukārt pa valstīm ap, apskatot situāciju, konstatējam, ka valstīs ir ļoti atšķirīga pieredze ar platformu darbu. Uh, ir valstis, kur, piemēram, pastāv zinām mēra pamata aizsardzība, un tad to varētu papildināt nacionālā līmenī ar tālāku regulējumu un tiesību aktiem. Visbeidzot, divi punkti. Nepieciešami arī dati, tātad nat Nacionālās statistikas aģentūras būtu mm, jāmudina vākt dati par šādu veidu ekonomiku, un būtu jāizveido arī tādas procedūras, kas piedāvā, kas liktu platformām pašām piedāvāt šādu informāciju par to, cik daudz cilvēku tur strādā, kā tas norisinās, tā, lai šī informācija būtu pamatīgāka. Tāpat aizsardzība platformu strādniekiem būtu jāveido arī tā, ka viņi varētu tikt pārstāvēti dažāda veida mehānismos, nezinu, arotbiedrībās, darba tirgus vidutāju kontekstos, kooperatīvos. Ir virkni dažādu piemēru atsevišķās valstīs par to, kādā veidā darba ņēmēji tie tiesības tiek aizstāvēts. Un tam vajadzētu attiekties uz šādi, arī uz šādiem jauna darba tipu, darba vietu tipa gadījumiem. Paldies par iespēju prezentēt šo pētījumu šodien, un mēs ar nepacietību gaidām iespēju uzklausīt arī jūsu komentārus vai jautājumus. Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju, paldies par šo ziņojumu, par ziņojumiem. Un es runāju savas kolēģis vārdā kura arī ar ļoti lielu interesi seko līdz notikuma attīstībai likumdošanā platforma darba nozarē. Kāpēc mums, mūs iepriecināja šis jūsu prezentētais pēc un paraugoties, kas tad reāli notiek? Ir ļoti vērtīga šāda niansēta citā sakarībā. Un bieži vien tieši debatēs ar komisiju tas parādās, jo komisija mums apgalvo, aha, ja jums nav dati, uh, jūs jau nezināt, pa ko jūs runājat. Tātad mums trūkst argumentācija, un ja jūs mums sniegtu datus, tad jūs mums varētu sniegt pietiekamu pamatoju. Vienas puses šis pētījums skaidri parāda, ka ir nepieciešama specifiskas politikas izveide, lai kaut ko darītu platforma ekonomikas juridiskās vidas sakārtošanā un lai piedāvātu platformu vidē strādājošajiem sociālo aizsardzību. Un tas, ka šādi un arī tradicionālajā ekonomikā biznesa vide ir ļoti daudzšķautņaina, bet eh, mazliet eh, paskatoties dziļāk, ir iespējams rast zināmas eh, paralēles par likumdošanu runājot. Par likumdošanu lai būtu kā vienādas iespējas tā pienākumi, kas attiektos uz pilnīgi visiem spēlētājiem. Nedrīkstētu izveidoties situācija, lai platforma ekonomikas izveidotāji, balstoties uz negodīgu eh, konkurenci. Jā, protams, eh, likumdošanai, kuru sagatavojam, būtu jābūt eh, izprotošai, jauniem ekonomikas modeļiem un biznesa idejām. Bet varbūt, ka mums vajadzētu doties vēl solīt tālāk un minimālos standarts platforma ekonomikā. Mans eh, kolēģis jau sīkāk ir izanalizējis eh, Friedricha Eimbranka Stiftung pētījumu, kurā skaidri parādās, ka Eiropas Savienības uh, piedāvātie risinājumi ir ne tikai labākie, bet arī jūra darba varētu izskatīties. Mans jautājums jums. Jūsu pētījums šķiet mazliet negatīvi raugās uz likumdošanas sagatavošanu Eiropas līmenī. Varbūt jūs varētu nedaudz paskaidrot, kāpēc, ja mans skatījums ir pareizs. Otrs jautājums ir saistīts ar kvalifikāciju, klasifikāciju strādājošajiem, jo sociālajai strādā, prasmes, jo platformā strādājošie tiek uzskatīti par pašnodarbinātajiem. Un kā jūs, jūs jau pieminējāt, tā tad ir dažādi izdegšanas sindromi un iespējams, ka patreizējā darba tirgus situācijā tieši platformu strādājoši ir vismazāk aizsargāti. Pēkšana ar platformās strādājošajiem tiek uzskatīta par darba līgumu starp platformu un platform, platformā strādājošo. Tā tad, lai nebūtu tā, ka visa atbildība gulstas uz platformu strādājošo, bet eh, tikpat lielā. Tā tad tikai un vienīgi platforma var sniegt pierādījumu par konkrēto līgumu informācijas, kas platformā strādājošos informē par viņu tiesībām. Vai jūs uzskatiet, ka tas būtu adekvāts risinājums? Un vai jūs veicot šo pētījumu un strādājot pie tā secinājumiem par to esat diskutējuši? un cik lielā mērā tas varētu uzlabot strādājošo sociālo situāciju, platformās strādājošo sociālo situāciju. Un vai mēs e, varam to panākt bez pierādījuma nastas e, smaguma centra pāris platformās strādājošajiem? Jā, labi, tad es eh, sākšu, un tad bija zinātnieku grupā sagatavojot šo ziņojumu. Mums bija ļoti daudz eh, sarunu par jūs pieminētajiem vairākiem momentiem, proti par juridisko klasifikāciju un arī par to, kādu atbildību šeit vajadzētu uzņemties Eiropas Savienībai. Šodien mums līdzi nav ieradies